direct la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 pārraidīšana, bet tiks ierakstīta visa sēde, un tā, tad tādā veidā šis materiāls būs visiem pieejams. Domani di portare la carta di voto, perché ci sarà anche una votazione elettronica. Lūdzu, atnesiet balsošanas kartas rītā, jo mēs balsosim, bet šodien mēs uzsāksim Eiropas revīzijas palātas locekļu kandidatūru uzklausīšanu. Invito, eh, Mums ir jāuzklausa seši no šiem kandidātiem. Plāns ir tāds, ka katram mēs uh, veltīsim 30 uh, minūtes. Tā tad uh, uzklausīsim katru kandidātu 5 līdz 10 minūtes. Dosim referentam un pēc tam 15-20 minūtes jautājums varēs uzdot uh, deputāti ir tehniska tulkošanas kļūda. Yes, okay. Di quanti uh, eh, deputāti. Uh, eh, in... Tā tad šķiet, ka viss tagad darbojas. Eh, priekšsēdētājs saka, es ļoti stingri uh, ierobežošu jūsu izteikšanās laiku. Kad jūs laiks būs pagājis, es vienkārši jūs pārtraukšu. Yes. Pirmiem runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Señor sí, presidente, eh, solamente un punto de orden del día. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, reglamenta jautājums. Mēs šeit runājam par pusstundas laiku. Mēs saņēmām vēstuli par kandidātu, ko mēs uzklausīsim. Es nezinu, vai tas būtu pareizais veids, kā virzīties uz priekšu, vai mums būs pietiekami daudz laika. Mums nav bijis laika iepazīties ar šo rakstisko materiālu. Uh, Honorevole Ajāle, eu credo que... Ja Ajāls kundzei vārds. Mums Tā tad ir jāievēro mūsu programma un mēs uh, runāsim arī par vēstuli, ko jūs minējāt, un izteiksim gal galā arī secinājumus. Tātad sāksim ar uh, Ungārijas varas iestāžu izvirzīto kandidātu Fazakas kungu. Un es nekavējoties dodu vārdu kandidātam, kuram ir 5 minūtes laika, lai pastāstītu par savu programmu. Kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselőtársaim, igen tisztelt. Paldies, cienījamie deputāti, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Nebūtu nozīmes vēlreiz atkārtot to, cik man liels prieks ir atkal atgriezties šeit Eiropas parlamentā un uh, tikties ar budžeta kontrolas komitejas locekļiem. Bet, nu jau tas notiek uh, citā kapacitātē, es esmu Ungārijas izvirzītais uh, kandidāts revīzija palātas uh, amatu ieņemšanai. 15. marts mums Ungāriem ir īpaša diena, tā ir mūsu 1948. gada revolūcijas gada diena. Jāsaka, ka es pats vienu uh, sasaukumu laiku esmu strādājis šeit parlamentā, darbojos tieši arī budžeta kontrolas komitejā vadīju Kokobu un biju arī deputāts, tāpat es biju kvestors šeit parlamentā, tā ka es ceru, ka jūs saprotat, cik man tiešām liels prieks bija sagatavoties šai uzklausīšanai šodien. Un es ar prieku iepazinos arī ar uzdotajiem jautājumiem un centos uz tiem pēc iespējas labāk arī atbildēt. Kā jau es teicu, Es nedomāju, ka man, man ar sevi vajadzētu īpaši iepazīstināt, bet eh, šajā sarakstā ir vairāk jautājumu arī par politisko piedarību. Te man jāatbild, ka eh, šeit man nekas nav ziņojums arī par interešu konfliktiem. Jāatzīmē, ka nav nekāda interešu konflikta. Eh, tā vietā es varu vairāk uzmanības pievērst savai eiropeiskajai orientācijai savas profesionālās karjeras laikā. Uh, mana profesionālā karjera iedalīta trīs uh, posmos. Pirmais posms līdz 90. gadam, tātad tie gadi pirms komunismu sabrukšanas, kad es uh, strādāju kā referents Vācijas ārējās tirdzniecības ministrijā. Minden erőmmel azon volt. Un pēc tam bija attiec, atbildīgs ar attiecībām ar SAO un pēc tam arī par ārējām attiecībām. Tātad, kā jūs redzat, es esmu uh, strādājis pie Ungārijas starptautiskajām attiecībām ļoti cītīgi. Un man ir ļoti patīkams atmiņas par visiem šiem starptautiskajiem projektiem un uh, zaļajām investīcijām, investīciju projektiem, kur arī varēja dot savu ieguldījumu. Un šie uh, projekti joprojām ir ļoti būtiski un dod ieguldījumu Ungārijas infrastruktūrā un attīstībā. Otrais periods tātad manā darba dzīvē ir pēc 90. gada. kad es palīdzēju Ungārijai iestājas procesā Eiropas Savienībā un NATO. Eiropas un Atlantiskā integrācija tie bija jautājumi, pie kuriem strādāja, un, protams, mums bija jānodrošina atbilstība ļoti stingriem kritērijiem. Un es tolaik piekritu arī vadīt starptautiskās tirdzniecības ministriju, apzinoties, kāda ir šie integrācijas kritēriji un domāju, ka uh, cilvēki bija apmierināti ar mani, ar mana kā ministra darbu. Tāpat man izdevās šo ministriju pārveidot par uh, ekonomikas ministriju ar tādu ļoti uz rietumiem vērstu orientāciju. Nākošais posms manā dzīvē bija viens uh, parlamentārais termiņš, ko es strādāju šeit Eiropas parlamentā. Uh, pavisam īsi par šiem pieciem gadiem var teikt, ka uh, man bija vairākas funkcijas, mums vajadzēja uh, veicināt Eiropas attīstību un progresu no vienas puses un no otras puses, balstoties uz uh, pieredzi, vajadzēja veicināt Eiropas uh, vērtību uh, stiprināšanos uh, un Ungārijā. Ar jūsu atbalstu es varu turpināt darboties uh, tieši šajā otrajā aspektā Eiropas uh, vērtību dziļākā iestrādāšanā Eiropas institūcijās un visās dalību valstīs. Un tāds arī ir mans mērķis strādājot, ja es tikšu atkal ievēlēts revīzijas palāts uh, locekļa amatā. Un uh, paldies, tas īsumā viss, un es esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Paldies, ka ievērojāt arī izteikšanās laiku, un tagad došu vārdu uh, referentam. Senders kung, kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, sveicu Fazakas kungu. Man ir liels prieks, ka viņš uh, savulaik strādāja mūsu komitejā kā priekšsēdētājs. Domāju, ka tas laiks, kamēr viņš šeit darbojās, bija laiks, kad mēs tik tiešām panācām lielu progresu uh, mūsu darba attiecībās ar komisiju. Tolaik mēs sadarbojāmies ar uh, komisāru Kalas kungu, un mums bija ļoti intensīvs dialogs, un mums izdevās pieslīpēt uh, dažādus instrumentus budžeta kontrolei un mūsu komitejas uh, darbam. Un esmu pārliecināts, ka Fazaks kungs noteikti ir ienesis arī jaunas vēsmas revīzijas palātā. Manuprāt, viss dialogs ir bijis ārkārtīgi auglīgs un veiksmīgs un es domāju, ka viņa darbības laiks ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs visai revīzijas palātai. Es gribētu pateikties Fazaks kungam par to, kādā veidā viņš iepazīstināja ar sevi un kādā veidā viņš ir atbildējis uz jautājumiem. Es domāju, ka tas parāda to interesi, kādu viņš velta ne tikai Eiropas attīstībai, bet arī, lai reāli spērtu soļus uz priekšu, pamatojoties uz viņu ļoti dziļajām, detalizētajām zināšanām un uh, esmu uh, drošs, ka uh, revīzijas palāta būs ļoti efektīva savā jaunajā struktūrā un jaunajā darba posmā, kas būs ārkārtīgi būtisks. Jūs minējāt vienu punktu, pie kuras gribētu atgriezties. Jūs savulaik vadījāt budžeta kontrolas komiteju kādas eh, varētu būt jūsu turpmākās eh, attiecības ar eh, Nacionālo valstu attiecīgajām varas iestādēm? Paldies par šo jautājumu. Es gribētu pateikties Jālas Sanders kungam par šo jautājumu. Gribu pateikties arī par visiem sirsnīgajiem vārdiem par manu darbu iepriekš, iepriekš šeit parlamentā un Kokobu. Kā es teicu, man tik tiešām ir ļoti patīkams atmiņas par darbu šeit. Uh, jo pirms pieciem gadiem mēs centāmies pārveidot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Mēs sastrādājāmies ar kolēģi Mulderu, ar Kazaks kungu un Ingeborgu Gresli. Kopā ar šiem kolēģiem mums bija mērķis cieši sadarboties ar revīzijas palātu un apzinoties uh, problēmas gan vienā, gan otrā pusē, mums bija jāsadarbojas kopā. Mums eh, jānodrošina, lai revīzijas palāta varētu uzraudzīt Eiropas parlamenta budžeta izpildi un tāpat arī, lai parlaments varētu vest turpmākas debats eh, šīs budžeta izpildes apstiprināšanas laikā. Es domāju, ka mūsu darbu var uzskatīt par veiksmīgu un, ņemot vērā notikušās reformas, mēs esam nodrošinājuši tādu ikdienas līmeņa sadarbību ar revīzijas palātu, lai varētu a, eh, panākt a, pozitīvu dastu, tātad atbilstības deklarāciju. Mēs šai ziņā esam panākuši progresu. Piemēram, eh, Nacionālo parlamentu iesaistība jau bija viens eh, sasniegums, tāpat arī Nacionālo revīzijas palātu iesaistība šai darbā bija ārkārtīgi vērtīga, jo viņa zināšanas ir ļoti augstu vērtējums. Un gribu minēt pavisam nesenu sasniegumu, eh, kad parlaments un revīzijas palāta centās kopīgiem spēkiem cīnīties, lai palīdzētu Uh, Eiropas uh, ekonomikas atveseļošanā, nodrošinot uh, labāku finansējumu ekonomikas darbībai. Ziņojumi par 3E tā sauktajiem, tie ir ļoti populāri, par tiem tiek daudz runāts, un tieši tas ir tas, kas arī ir bijis izšķirošs parlamentu un revīzijas palātas sadarbībai. También. Sí. Gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias, señor Fasakas. La verdad es que. Vārds nākošajam runātājam. Paldies uh, Fasakas kungam. Domāju, ka varētu teikt, ka ir noticis tāds kvalitatīvs lēciens uh, šajā jaunajā revīzijas palātas uh, dinamikā, kuru jūs arī tik veiksmīgi esat palīdzējis attīstīt. Tātad, raugoties uz jūsu sniegtajām atbildēm, gribētu uzmanību pievērst konkrētai lietai. raugoties, kādas ir revīzijas instrumentu atšķirības dažādās valstīs, mēs redzam, ka savā atbildē jūs esat norādījis, ka tas, kā revīzija notiek Ungārijā, atšķiras no tā, kā tas parasti tiek darīts Eiropas Savienībā. Es būtu pateicīga par eh, sīkāku informāciju šajā jautājumā, jo jaunie instrumenti darba koordinācijai ar eh, nacionālajiem iestādēm būs stipri jāstiprina. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, uzzināt, cik lielā mērā jūs pārzinat uh, atšķirīgo un kopīgo uh, Ungārijas revīzijas uh, darba metodēm un uh, citām, un, un kā tas notiek citās Eiropas valstīs. A válaszomat azzal kezdeném. Paldies par šo jautājumu. Uh, gribētu uh, savā atbildē norādīt, ka mūsu galvenais mērķis, galvenais norūks, nolūks ir veicināt ļoti ciešu sadarbību ar uh, dalību valstu revīzijas palātām, jo uzdevums ir vienots, tātad uzraudzīt un kontrolēt Eiropas budžeta izpildi. Mums ir bijušas vairākas tikšanās kontaktkomitejas ietvaros, un mēs vienmēr esam centušies nodrošināt, lai revīzijas procedūras dalību valstu revīzijas palātās būtu atbilstošas un harmonizētas tā, lai informācijas apmaiņa notiktu vieglāk. Dažās dalību valstīs un it īpaši tajās, kur uh, reģionālā uh, atkarība ir ļoti spēcīga, piemēram, Vācijā. Un es esmu arī runājis ar Vācijas draugiem un uh, sarunās ar viņiem bija pārsteigts konstatēt, ka centrālā revīzijas eh, tiesa nevarēja norādīt vai sniegt kaut kādas instrukcijas. Eh, eh, pénzügyminisztere vagy illetékes szerve egy nemzet... Tātad reģionālajām tiesām nevarēja sniegt nekādas norādījumus, un tieši tāpēc mēs lūdzām, lai dalībvalsts izsniegtu savas nacionālās deklarācijas par uh, to, ka tās apņemas uh, nodrošināt Eiropas līdzekļu atbilstošu izmantošanu. Un tad mēs konstatējām, ka dažās valstīs šāda pieeja nebija pieņemama, bet Ungārijas uh, revīzijas tiesa bija ar, gatava izpildīt šādu prasību. Tika ierosināta kopīga metodoloģija uh, revīzijas tiesai un tad, kad Eiropas institūcijas griežas pie Ungārijas ar kāda veida revīzijas prasību, tad uh, Ungārijas puses nodrošina uh, prasību ievērošanu izpildu pat, ja līdzekļi ir ierobežoti. Es ceru, ka tā kļūs par tādu vispārēju darbības principu. Un arī dalību valstu revīzijas tiesas, revīzijas palāca arī palīdzēs. Uh... Honorīvola Andreasen. Paldies tagad, Andrēs Senskundze. Thank you, Chairman. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Fazaks kungs, paldies, ka jūs ieradāties pie mums mm, šodien, lai uzstātos budžeta kontrols komitejā. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Es izpētīju jūsu uh, biogrāfiju, tātad jums nav nekādas uh, pieredzes līdz šim veicot revīzijas, un uh, jūs bijāt uh, budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājs, un īstenībā rūpniecībā un tirdzniecībā nav nekāda sakara ar um, revidenta darbu. Tātad, Fazākas kungs, ko jūs uh, varētu darīt, lai uzņemtos tik milzīgu atbildību un lai pienācīgi veiktu savus uzdevumus? Otrs jautājums ir saistīts ar pirmo. Jūs esat bijis šīs komitejas priekšsēdētājs. Uh, un tagad jūs eh, vēlaties eh, kļūt par eh, revīzijas palātas locekli. Ja tiek apstiprināta budžeta izpilde Eiropas Savienības institūcijām, piemēram, kāda bija šī izpilde 2008. gadā saskaņā ar revīzijas palātas uzskatiem. Paldies! Paldies, turpina kandidāts. Paldies uh, par jūsu uzdotajiem jautājumiem, bet es nevaru jums pilnībā piekrist uh, runājot par man pieredzes trūkumu. Piecu gadu laikā es strādāju Eiropas parlamentā, es darbojos arī kā budžeta kontrolas priekšsēdētājs, un tad, kad beidzu universitāti 1971. gadā, esmu darbojies ekonomikas lauciņā un esmu gūstis patiešām daudz pieredzes un sagatavojis arī daudz mm, auditu un arī biju pāraudzības komitejas priekšsēdētājs. Es veicu revīzijas vairākos uzņēmumos, arī tādos, kur bija problēmas, un es ceru, ka es varēšu attaisnot deputātu gaidas. Un es domāju, ka es varētu pietiekami labi darboties revīzijas palātā, kā Ungārijas pārstāvis. Ja mēs runājam par konkrētiem kritērijiem, skaidru un gaišu ir jāpasaka, ka revīzijas palāta vēlas pieņemt darbā cilvēkus no dažādiem resoriem. Šeit darbojas baņķieri, e, tautsēmniecības eksperti, jo īstenībā auditu veids mūsu profesionālie auditori, revidenti. Tātad nevis e, paši palātas locekļi. Līdz ar to es uzdrošinos apgalvot, ka man ir pietiekama labā kvalifikācija un arī e, pieredze, lai šo darbu veikti. Es domāju, ka esmu pietiekami kvalificēts, e, lai veiktu šo darbu, un arī mana pieredze ir pietiekoša. Ja mēs runājam par budžeta izpildi. Budžeta izpildi ir iespējama, ja ir pozitīvs uzticamības ziņojums, un ar Kalasa kungu esam ļoti aktīvi pie tā strādājuši pirms pieciem gadiem. Apmēram 60% no visām transakcijām bija tādas apšaubāmas, un tagad šis skaitlis ir zemāks par 30%. Tā tad es īsti nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu, jo es domāju, ka budžeta izpildi tiks apstiprināta arī tā skaitā Eiropas parlamentam. Ja jūs palūkojat, kādas tendences ir vērojamas pēdējā laikā, pat tiešām ir uh, daudz kas uzlabojies. Un īstenībā komisijai ir kaut kas jāuzlabo. Ingeborgas Greslas iniciatīva bija augstu vērtējama toreiz, kad tā tika piedāvāta, un uh, komisija arī piedāvā iekšējos uh, revizijas ziļu, ziņojums un ir pieņemti vairāki kontrols mehānismi, piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības jomu, un uh, šādi mehānismi ir nesuši cerētos augļus. Tā tad es nevēlos tagad runāt par to, vai budžeta izpilde notiks vai nē, bet es domāju, ka mēs varam runāt par eh, lietas uzlabojumu. Paldies tagad, kad ir Markākis kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Der Kollegin Andreasen äh, sagen, dass ich mich darüber freue, dass dem äh, Kollegium dann. Es vēlējos Eh, pateikt, ka uh, revīzijas palātas locekļiem ir jābūt arī tādiem cilvēkiem, kam ir arī politiskā izpratne, jo kāds, kas tikai tā smuki var sarakstīt skaidrīšu vienā līnijā, tāda cilvēka mums ir, tāda mums nepietrūks, bet vajag ir būt eh, cilvēkam ar politisko pieredzi. Mani uh, nedaudz satrauca tas, ko teica Deutsche kungs pirms kādas pusstundas. Uh, Mums bija pietiekam daudz laika, mums bija pietiekam daudz laika, lai iepazītos ar Fazaks kunga kandidatūru. Arī tas, ka viņš tiks nominēts šim amatam, netika uzzināts tikai pirms dažām minūtēm, un man šie točkunga izteikumi nešķita pietiekam veiksmīgs manevrs. Uh, Protams, eh, es cienu Toiču kungu, bet pusstundu pirms uzklausīšanas nāk klajā ar tādiem paziņojumiem ir aplami. Fažaks kungs arī Vācija ļoti labi pazīst jūsu darbu, mēs esam iepazinušies ar jūsu panākumiem un runājot par jūsu profesionālo pieredzi, man nav nekādu šaubu. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Un es zinu, ka jūs uz to varēsiet atbildēt ļoti vienkārši, bet šis jautājums ir adresējams arī citiem kandidātiem šodien. Tātad runājot par valodu jautājumu, par svešvalodu prasmi, īstenībā revizijas palātā ir trīs darba valodas, un ja jūs tās nepārvaldat, tad jūs sastopaties ar milz problēmām. Tādēļ es labprāt vēlējos pavaicāt, kādas ir jūsu angļu un vācu valodas zināšanas, un franču valoda varbūt arī tā būtu priekšrocība. To es labprāt vēlētos uzzināt. Paldies, paldies par jūsu jautājumu. Es vēlējos pateikt, ka es pirmo reizi uzstājos ungāru valodā jūsu komitejā, jo tad, kad es biju komitejas priekšsēdētājs, es uh, sēdes vadīju angļu valodā, un kad ir iespējams, tad es vienmēr izsakos arī vācu valodā. Tas man vienmēr sagādā prieku šodien mums jau bija sagatavošanās sarunas, un arī tad tika uzdots jautājums par valodām. Man tika vaicāts par trim valodām, un es ar pārsteigumu dzirdēju, ka revizijas palātā it kā būtu tikai divas darba valodas. Es speciāli izmantoju uh, konjunktīvu formu, tā tad būtu, jo es esmu dzirdējis, ka tur runā vāciski, franciski un angliski. Protams, jāņem vērā, ka uh, Ungārijā ir ļoti cieši saiknes ar Vāciju, apmēram jau 40 gadu. Es esmu arī studējis Angļu valodu universitātē, varbūt tagad mans zināšanas jau ir nedaudz iesūnojušas, bet tomēr es domāju, ka es varu sazināties arī Angļu valodā. Protams, es nevaru izteikties tikpat labi kā vācu valodā, nu teikšu tā visai pieticīgi, un uh, angļu, tomēr angļu valodā arī varu izteikties. Nu, un franču valodu, nu, varbūt tur vēl būtu jāpiestrādā. Tālāk par politisko izpratni. Es centos jums atbildēt ļoti diplomātiski, tātad nekad neesmu bijis politiķis. Man vienmēr ir uzskatījuši par tehnokrātu. Es pat nebiju partijas loceklis līdz pat 2005. gadam kad es uh, tiku ievēlēts Eiropas parlamentā kā deputāts, un tagad savu partijas biedru kartiņu atkal esmu nolicis. Tā, tad man nevajadzētu atteikties ne no kādām politiskajām pozīcijām, jo tās nekad neesmu ieņēmis, un tāpat es strādāju arī uh, dažādus Uh, tādus brīvprātīgos darbus, uh, ko darīju bez atlīdzības, un man nevajadzēs atteikties ne no kādām privilēģijām, lai kļūtu par revizo, revidentu. Domāju, jūs vēlējāties pavaicāt par to, kāda ir mana politiskā pieredze un kā to papildināt man profesionālā pieredze. Īstenībā Ungārija politisko pieredzi vērtē drīzāk kā negatīvu bagāžu nekā kā pozitīvu. Kas attiecas uz šīm apsūdzībām? Uh, Es lūgtu, lai jūs atvēlētu tam pietiekami daudz laika un mani uzklausītu, jo šis jautājums ir pilnīgi absurds. Tur ir norādīts, ka es esmu kādu bijis kādu slepeno iestāžu aģents vai pat spieks, bet es biju ministrijas darbinieks un, protams, tā sadarbojās arī iekšliet ministrijām citām valsti, citās valstīs. Uh, un kādreiz tika pieprasīti dokumenti no visām ministrijām un kopīgi ar daudziem kolēģiem eh, kuru vārdus šeit nebūtu jāpiemina, es tiku citēts, un Toiča kungs, jūs varētu iepazīties ar šiem dokumentiem, un tur mans vārds vispār neparādās. Bet, dārgais kungs, ja e, jūs strādājat ministrijā, jums ir jāsadarbojas ar citu valstu ministrijām, arī ar iekšlietu ministrijām, un es biju tas, kas lūdzu, lai šie dokumenti būtu publicēti, lai visi varētu redzēt, kas tur ir apspriests, kādu personu vārdi tur uzpelda, kāda tematika šeit tiek apspriesta, un īstenībā dokumenti vēl gaida savu publiskošanas brīdi, un tad e, patiesība nāks gaismā, un īstenībā. Tur bija minēti 11 vārdi, kas it kā būtu iespējamies piegi, bet tas joprojām nav apstiprināts, bet vārdi joprojām nav izņemti no uh, saraksta. Tālāk, es biju Daimler Chrysler pārstāvis un Ungārijas ministrija nopirka uh, iekārtas no Krievijas, man vajadzēja ierasties komitejā un izskatījās, ka šis iepirkums notika un tam nebija nekāda sakara ar Daimler Chrysler un pēc tam pāraudzības komitejas pārstāv atvainojās un teica, ka šiem apvainojumiem nebija nekāda pamata. Un Īstenībā šis jautājums nekad nav uzpildējis nevienā tiesas procesā, nekur citur. Tie bija nepamatot apvainojumi. Tālāk tika runāts par ministrijām. Jūs šeit minējāt Kovāča kungu, un viņš bija tas, kas uh, teica, ka mani ir jāmoni, jānominē šajam amatam. Uh, un mana sadarbība ar ministriju ir uh, labākais piemērs tam. Ir ļoti žēl, ka šie papīri man tik piedāvāti tikai tagad, un man nebija iespēja sagatavoties, lai pietiekam labi uz to reaģētu, bet esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies. Honorīvai Deutsch. Deutsch, kungs, lūdzu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Paldies, dārgie kolēģi, godātie deputāti! európai párti politikus voltam mióta 1988 óta, még a kommunista rend. Kopš 1989. gada pirms komunisma un dzels priekškara krišanas, pirms uzsākt politisko karjeru, esmu vienmēr bijis uh, noskaņots pro-eiropeiski. Es domāju, ka Eiropas Savienības institūcijas ir nozīmīgas, vajadzīgas, piemēram, arī tā skatā Eiropas parlaments. Un revizijas palātas kandidātu uzklausīšana patiešām ir nopietnas pasākums. Bet sabiedrībai vajadzētu zināt, kas šeit notiek un vajadzētu dzirdēt, vai attiecīgais kandidāts ir eh, cienīgs veikt savu darbu vai nē. Godātie deputāti, Un tikai pateicoties eh, labam eh, dialogam ar sabiedrību, mēs varam savu darbu veikt pienācīgi. Mums ir jāaplūko trīs priekšnosacījumi, vai kandidāti atbilst šiem priekšnosacījumiem. Pirmām kārtām neatkarība, otrām kārtām bezparteiskums un trešām kārtām integritāte. Fazaks kunga integritāte man rada bāžas, un šķiet, ka šīs īpašības trūkums eh, viņu nepadara par cienīgu darbu kandidātu. Šabalč Fažakas Adesso non stiamo facendo la valutazione del candidato. Lei ha diritto a fare una domanda. Jā, priekšsēdētājs pārtrauc. Mēs tagad nevērtējam kandidātu. Jūs varat uzdot jautājumu, un pēc tam mēs varam vērtēt kandidātu piemērotību amatam. Ja jūs vēlaties uzdot jautājumu Fažākas kungam, jūs to varat darīt, bet nevajag tagad uh, sniegt kaut kādu personisku vērtējumu. Un vai Fažākas kungs ir pietiekami labs šim postenim, par to mēs spriedīsim vēlāk. Tagad jāuzdod jautājumu. Fazekos Saboč. Priekšsēdētāji kungs, man ir trīs jautājumi. Uzdošos uh, Fažaks kungam. Budžeta kontrolas komiteja, ko viņš kādreiz vadīja, kādēļ viņš toreiz nepateica, ka no 78. līdz 89. gadam Viņš strādāja kā Ungārijas slepenā dienesta aģents. Tas bija komunistu dienests. Viņam bija iespējas to paziņot. Diemžēl viņš to šodien nav teicis. Otrs jautājums. Kādēļ viņš mūs neinformēja? Par institūciju, tad, kad mēs uzzinājām, ka viņš ir kļūst par kandidātu revīzijas palātas locekļu amatam. Pirms deviņiem gadiem Ungārijā viņš bija it kā iesaistīts kādā korupcijas skandālā, tur bija ieroču tīdzniecība, un Ungārijas parlamenta Nacionālās drošības aģentūra arī rīkoja uzklausīšanu par šo jautājumu. Un trešām kārtām, kādēļ viņš noliedza, ka tad, kad viņš bija valsts sekretārs vai Ungārijas valdības ministrs, Ungārijas revīzijas palāta neatrada nekādus pārkāpumus viņa vadītajā ministrā, nebija nekādu finanšu skandālu, bet uh, Ungārijas revīzijas palātas tīmekļa vietnē ir rakstīts, ka ministrijā bija ļoti daudz uh, nepareiz pārvaldības konstatēts. Tātad kādēļ viņš nepateica, ka viņš bija slepenais aģents, kādēļ viņš noliedza, ka viņš bija iesaistīts korupcijas skandālā un kādēļ viņš noliedza sliktas pārvaldības faktu savā ministrijā. Pirms dot vārdu Fazakskungam, saka priekšsēdētājs, es eh, vēlējos pateikt, dārgie kolēģi, lūdzu izsakieties ļoti lakoniski. Ja kāds eh, kolēģis izsakās četras minūtes, tad eh, pārējiem vairs nepietiks laika, lai izteiktos. Es vēlējos tagad dot vārdu Fazakskungam un īstenībā nevienu kolēģu pieteikums izteikties vairs nepieņemšu. Paldies! Es īstenībā jums nevaru pateikties par šiem jautājumiem, jo visi trīs jautājumi ir balstīti uz apvainojumiem, un man uz tiem ir jāatbild negatīvi, man tie ir jānoliedz. Es neredzu nekādas problēmas, es nedomāju, ka man pietrūktu integritātes, un ir ļoti žēl, ka šo informāciju saņēmu tikai pirms pusstundas. Tad, kad 96. gadā es kļuvu par valsts sekretāru, mani pārbaudīja, man pārbaudīja drošības iestādes, un tad, kad es atgriezīšos Ungārijā, es Deutsche kungam nozūtīšu ziņojumu, kurā melns uz balta ir rakstīts, ka nekad mūžā neesmu bijis iesaistīts nekādos uh, nelikumīgos darījumos, neesmu bijis iesaistīts arī slepenajā dienestā. Iekšliet ministram it kā bija dokumentu mapīte ar manu lietu. Jā, īstenībā tas nav nekas neparasts. Un par visiem cilvēkiem, kas strādāja arī ministrijās komunismu laikā, šāds mapīts pastāvēja. Es uh, strādāju Daimler Chrysler, es nekad neesmu bijis slepenais aģents un. Uh, Nacionālās um, drošības komiteja izmeklēja korupcijas skandālu, viņi man uzklausīja, viņi izmeklēja visu lietas būtību un visas, visi atvainojumi un apsūdzības, kas man tika izvirzītas, tika atcelts un man pēc tam komitejas locekļi vispār atvainojās. Un Nacionālā revīzijas palāta manu darbu vienmēr ļoti augsti vērtēja, arī tad, kad darbojos ministrijā. Un arī šie apvainojumi, kas tika izvirzīti 2002. gadā, mani ievēlēja par uh, IPE locekli, arī biju ievēlēts Eiropas parlamentā, un nekad atkārtoti neesmu dzirdējis par slikto pārvaldību, ko it kā esmu veicis ministrijā kopš 2002. gada. Man īstenībā piešķīra vienu no Ungārijas republikas augstākajiem ordeņiem, augstāko izcilību, un um, pat opozīcijas pārstāvi man ar to apsveic, un tā tad var teikt, ka nekādas vainas nav ne manai integritātei, ne manai kandidatūrai. Paldies, paldies! Un 30 sekundes pēdējā jautājuma uzdošanam, jo mums nav pietiekam daudz laika. Paldies, paldies, Važakas kungs, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Mēs esam pazīstami ļoti labi un būtu ļoti jauka, ja mēs varētu arī saņemt pietiekam daudz informācijas par šiem apvainojumiem. Mums, protams, tā ir nepieciešama, ja vēlamies labi sadarboties nākotnē. Bet es domāju, ka mēs esam uh, sadarbojušies ļoti labi līdz šim un varēsim to darīt arī nākotnē. Jūs esat viens no retajiem kandidātiem, kas ir darbojies Eiropas parlamentā, tādēļ jums uh, mūsu problemātika ir ļoti labi pazīstama. Paldies! Vai var uzdot jums pretjautājumu? Protams, ka es arī uh, sniegšu paziņojumus. Labprāt! Es, protams, labprāt atspēkošu pret mani vērstos apvainojumus, bet ne jau šodien sanāksmes laikā. Un, protams, es ceru, ka protokolā arī tiks atzīmēts, ko es teicu, lai atspēkot šos apvainojumus. Kresls kundze, mēs esam pazīstami ļoti ilgi. Un nekad netika pieminēts šis 2002. gada atgadījums. Un, uh, mans vārds neparādās nekādos iekšlietu ministrijas dokumentos un būtu patiešām naivi iedomāties, ka ārlietu tirdznie, ārējās tirdzniecības ministrs eh, nepaziņo, piemēram, eh, savā valstī par to, ko viņš ir redzējis Austrijā vai kaut kur citur savas darbības ietvaros. Paldies! Paldies! Zekas kungam par uh, uzklausīšanu. Tagad pāriem pie nākamās uzklausīšanas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 mēs varam pierādīt, ka Kazakas kungs nesaka, patiesībā es varu pierādīt pretējo, vai es varu ar to atgriezties par to rīt runāt, vai jūs varat mums paskaidrot, lūdzu, to. Jau es teicu sākumā, par to visu mēs runāsim rīt, kad mēs runāsim par analīzu un izvērtēm. Šodien notiek tikai uzklausīšana jautājuma atbildes un kandidātu un referenta prezentācija. Tas arī viss. Allora, benvenuta. Le comunico che uh, a 5 minūtes. Laipni lūgta. Uh, eh, Budbergītis kundze, jūs rīcībā 5 minūtes. Tad vēlreiz labdien, esiet laipni lūgti, jums ir piecas eh, minūtes, lai jūs varētu sev prezentēt, un tad referenti jau tad prezentācija desmit minūtes, un tad pārējie parlamentārieši uzdos jautājumus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 Dāmas un kungi, man ir ļoti liels prieks un gods būt šeit jūsu priekšā un runāt par to, kā es varētu liekt, uh, veikt lielāku ieguldījumu veiksmīgai Eiropas, Eiropas Savienības budžeta pārvaldībai gadījumā, ja es tieku iecelt par Eiropas revīzijas palātu locekli. 2006. gadā es, man jau bija tā privilēģija uzrunāt Eiropas eh, parlamenta budžeta kontrolas komiteju, kā arī dalīties pieredzē attiecībā uz eh, attiecībām starp eh, Latviju, Lietuvas parlamentu un revīzijas palātu, lai varētu nodrošināt efektīvu un pārvaldī, efektīvu valsts finanšu pārvaldību. Šī uzklausīšana man ir lieliska iespēja izveidot ilgtspējīgu sadarbību. Mana eh, profesionālā karjera bija saistīta ar valsts eh, sektoru, kā darbinīts vairākās ministrijās, kā arī Nacionālajā revīzijas birojā. Es strādāju ar jautājumiem, kur bija saistīti ar uh, eh, auditu un valsts finanšu pārvaldību. Es uzskatu, ka man finansiālā kompetence ir adekvāta, un mana pieredze arī man ļauj uzņemt uh, ties nepieciešamo atbildību, lai varētu veikt revizijas palātu locekļu funkcijas atbilstīgi Eiropas Savienības līgumiem. Es uzskatu, ka vērtības, kuras man bijušas dārgas manu darbu gadā, man arī uh, Ir domāt, ka es varu sniegt savu ieguldījumu, lai arī pilsoņi varētu dzīvot daudz efektīvākā Eiropas Savienībā, kā a, revidentes arī strādā ļoti objektīvi neatkarīgi. Vēlos jums apliecināt, ka gadījumā, ja es tieku iecelt par revid, revizijas palātas locekli, tad balstīšu savu darbību uz neatkarību un uz revīzijas standārtiem, kā arī vērošu visētiskās prasības. Es redzu savu darbību revizijas palādā divos virzienos. Es ievērošu starptautiskos revīzijas standārtus un prakses, kādus īsteno revīzijas palāta. Otrais virziens - ļoti efektīvs darbs, kas aktīvi aktīv piedalīšos arī kolēģijā un ļoti aktīvi darbošos kas man ļaus arī īstenot revizijas palātas stratēģijas mērķus. pēc iespējas palielināt arī revi audita seksu un ietekmi. Manuprāt, revizijas palātai būtu jāveic sekojoši uzlabojumi. Jāstiprina kvalitātes, nodrošināšanas un uzraudzības aktivitātes, jāoptimizē gan revīzijas, gan arī citi resursi, un ir arī jāveic uh, Um, vairāk īpaši specializēti auditi. Es iestājos par atvērtu sadarbību. Es uzskatu, ka revizijas paltā būtu arī jāuzlabo sadarbība ar Eiropas komisiju un dalību valsts nacionālajām institūcijām. Šī sadarbība ir nepieciešama, lai novērstu darba pārklāšanos un dažādu juridisko aktu, dažādu interpretāciju daudz spēcīgāk arī sadarbības starp revīzijas palātu un Eiropas parlamentu ir nepieciešama. Arī no savu piecu darba gadu pieredzi to zinu, strādājot, strādājot nacionālajā parlamentā. Tikai efektīva valsts, finanšu pārvaldība un arī vienoti noteikumi var uh, nodrošināt tāds efektīvu valsts uh, finanšu pārvaldību. Es arī atbalstu jūsu, gudētu deputātu, ieteikumu diskusiju izvēršanai attiecībā uz Nacionālā pārvaldības deklarācijām, arī par uh, uzticības ziņojumu, kā arī par uh, uh, noteikumu vienkāršošanu. Šie jautājumi ir ļoti aktuāli ir arī vīzijas palmēt un arī Eiropas parlamenta darbā, arī Eiropas komisijas un arī augstāko tiesu instanču darbībā dalību valstīs. Tomēr joprojām vēl uz dažiem jautājumiem nav skaidrs atbildes. Godētie komitejas deputāti, man ir ļoti liels prieks izmantot šo izdevību, lai apliecinātu jums, kā uz potenciālajām atbildēm Es vēlos eh, raudzīties kopā ar jums, vēlos uzklausīt jūsu viedokli, jo jūs esat pilsoņi, pārstāvis apvienotajā Eiropā. un esat arī koncentrēti uz konsekventu uh, mērķu īstenošanu. Es ceru arī sniegt savu ieguldījumu ties uh, palādes darbā. Esmu pārliecināta, ka uh, revizijas palāta ir viena no profesionālākajām institūcijām. Lielas paldies par jūsu uzmanību un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Ajala Senders kundze, lūdzu, paldies. Es arī jūs sveicu mūsu uh, komitejā. Jūs esat, jāteic, lielisks piemērs. Tā, kā var norādīt, ka no valsts sekretāra tieslietu ministrijā varat kļūt par lielisku revidenti. Un tādēļ arī kļūt par e- Eiropas revizijas palātas locekli. Jūs runājat par esošo sinerģiju, jo 80% no Eiropas budžeta pārvalda um, dalītā veidā, taču ir zinām disimetrija, asimetrija, jo audita atbildība starp revīzijas palātu un nacionālajām kontrolas eh, instancēm šī sadarbība īsti nepastāv. Ko jūs esat iecerējušies sakarā darīt jūsu mandātu laikā? Tas būtu viens jautājums. Kopš 10. gada 1. janvāra jūs sakāt, ka Nacionālais audita eh, bīrājs arī izsekošos eh, auditus un kontrols, un arī mēs vēlamies iznot šādu izsekojumības procedūru revīzijas palātām. Uh, palātai. Varbūt jūs varat dalīties kādās idejās par to, ko varētu nodrošināt. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos sacīt, ka atbildība par Eiropas Savienības budžeta īstenošanu ir dalīts ar dalību valstīm un Eiropas komisiju. Bet šī atbildība nav sadalīta vienlīdzīgā veidā ir jānosaka zinām nosacījumi līgumā, un šodien es nevaru pateikt, ka revizijas palātas locekļiem būtu jāuzņemas atbildība un jāgroza līguma nosacījumi, bet es uzskatu, kā ir iespējas uzlabot revidentu darbību. ir arī iespējams veikt uzlabojums dalību valstu revīzijas institūcijās, uzlabot audita sistēmu un arī pārbaudot um, veicošies ekonomiskās situācijas, pārbaudīt, vai Eiropas Savienības fondi ir korekti izmantoti. Revīzijas palāta varētu no savas puses daudz ciešāk sadarboties ar nacionālajām revīzijas audita institūcijām un arī izmantot Nacionālo auditu institūciju darba rezultātus. Bet es zinu, ka uh, to ir ļoti grūti īstenot revīzijas palātai nodrošināt tiešo galvenā audita funkciju, jo nevienmēr ir uh, vienkārši uzticēties nacionālā auditu darba rezultātām, bet šeit mums ir arī jālasa, kas tad rakstīts līgumā un iespējamās izmaiņas, kāds tur būtu ieviešanas. Mums ir arī jādomā, ka efektīvāk mēs varētu izmantot resursus, un tam es noteikti vēlētos sniegt savu ieguldījumu. Paldies! Paldies, jums tiešām ir daudz lielisku ieceru, bet ir jāteic, ka tas kļūst aizvien sarežģītāk. Jūs arī savos savās atbildēs uz jautājumiem runājat par iespēju mainīt šo pašlaik esošo tehnokrātisko pieeju, un jūs arī iestājaties par aktīvu visu iesaistīto pušu līdzdalību, ņemot vērā katra uh, lomu un uzdevumus. Finanšu pārvaldības jomā. Es vēlējos zināt, vai šeit jūs paušat vienkārši savu labo gribu, vai jums ir arī konkrēts idejas par to, kādus pa konkrēts pasākums un instruments vajadzētu varētu izmantot, lai varētu īstenot šo entuziasmu pilno pieeju, par kuru jūs runājat savās atbildēs, kur būtu iesaistītas visas interesētās puses lai šī finanšu pārvaldība būtu ļoti efektīva. Vēlreiz vēlos pasakīt, ka Lisabonas līgumā tiek nu, noteikti aicinājums nodrošināt sadarbības starp revizijas palātu nacionālajām institūcijām, bet tā uh, atbildība par auditu veikšanu ir revīzijas palātas rokās un rokās No savas pieredzes var arī apliecināt, ka nacionālās un starptautiskās institūcijas nevienmēr saprot, cik svarīgi ir izmantot resursus visefektīvākā veidā, un šeit es runāju par revīzijas palātu un arī par nacionālajām auditiestādēm. Mūsu mērķis ir saprast, to, ka mēs varētu izmantot audita rezultātus. Tas nozīmē, ka vādošais auditors, mm, lielākoties gadījumā tā būtu revīzijas palāta, varētu izmantot arī Nacionālās audita iestādes un viņu darbu, bet viņi, tad revīzijas palātai būtu jābūt pierādījumam, ka audits ir balstīts uz um, uzticamiem datiem. Revīzijas palātā ir izveidota darba grupa, kas jau strādā pie šīm idejām. Galvenais mērķis ir ieviest kādas izmaiņas. Cībā uz šo uztic, uzticamību ziņojumiem un kā labāk uh, izmanto dalību valstu līmenī uh, veikto auditu rezultāts. Un ja raugāmies arī uz pārkāpumiem, uh, kādi tiek atklāti uzraudzības sistēmās, tad mēs varam konstatēt, ka lielākā daļa šo pārkāpumu tiek veikts tieši dalību valstīs. Vismaz tā ir secinājusi revīzijas palāta, bet šodien es nevaru izteikties precīzāk. Es nevaru specifiski norādīt uz to, ko es tieši darītu, ja bū, es kļūtu par revīzijas palātu locekli, bet es domāju, ka atbildes mums būtu jāmeklē kopā. Tam būtu jābūt skaidram instrumentam, rīkam, kas mums ļautu būt daudz arī leģitimākiem un arī efektīvākiem Eiropas Savienības fonda izmantošanā. Es lūgtu mm, kandidāti izteikties nedaudz lakoniskāk, jo jautājumu vēl ir daudz. Vēlreiz. Jūs runājat par sadarbību un nepārtraukt to viedokļu apmaiņu attiecībā uz uh, tad, informācijas datu izmantošanas ar nacionālajiem institūcijiem revīzijas palātu. Bet kā tad ir ar neatkarību gan nacionālā līmenī, gan revīzijas palātā? Līgumā tiek paredzēts pienākums sadarboties. Tad revīzijas palātu un nacionālajām institūcijām. Tepat laikā abām pusēm ir jānodrošina neatkarība. Varu apliecināt, ka es esmu bijusi arī pārdoša ar evidentu, un es zinu, ko nozīmē vārds neatkarība. Un varbūt sadarbība vēl nav šodien tik cieša, jo katra audita institūcija eh, seko liņas deklarācijas principiem. Šajā deklarācijā tiek runāts par audita iestāžu neatkarību. Un tagad mums ir jāpadomā par to, kādā veidā sadarbību starp revizijas palātu un nacionālajiem audita institūcijām mēs varam padarīt daudz auglīgāku. Manuprāt, neatkarība ir vissvarīgākais, kas būtu jāsaglabā un jānodrošina katrai augstai revīzijas iestādē. Es nedomāju ar to, ka neatkarība būtu kaut kas absolūts. Katra institūcija sargājot savu neatkarību, tai ir arī jābūt atvērtai uz sadarbību un arī jābūt uzticamai jau galvenokārt mūsu pilsoņu acīs vai arī Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu pārstāvju acīs. Mums ir jāsaglabā neatkarība tajā pat laikā. Uzskatu, ka nacionālie revidentiem un arī revizijas palātas locekļiem ir jāuzklausa eh, cilvēku leģitīmās gaidas. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Piekrītu tam, ka mums nevajadzētu varbūt tagad uzreiz jau eh, runāt par secinājumiem. Tomēr vēlos eh, runāt par izteikt savu viedokli. Tas ir vispozitīvākais viedoklis attiecībā uz Budbergītas kundzi un viņas kandidatūru. Viņai ir ārkārtīgi liela pieredze, viņu pazīstu personīgi jau piecus gadus, un šo piecu gadu laikā viņai ir izdevies uh, izveidot pilnīgi citu audit sistēmu Lietuvā. Šī sistēma ir ļoti augstas kvalitātes, tur strādā profesionāli darbinieki. Šī institūcija totāli apolitiska, tā nav nekāda sakara ar politiskajām partijām un darbībām. Viņa ir vienīgā sieviete no deviņiem kandidātiem uz revīzijas palātu locekļa amatu. Uh, Mēs visi, protams, esam nobežījušies un vēlamies, lai valsts nauda tiktu pārvaldīta pēc iespējas efektīvāk. Kā jūs esat iecerējis to īstenot? Un Brigītas kundze, man īpaši daudz laika nav, tādēļ es nevēlos runāt ar politiskiem aspektiem, kā piemēram budžeta reforma vai, vai, vai par KLP, ko vēl lauksainiecības politiku. Es uh, arī nerunāšu par finanšu uh, noteikumu īstenošanu. Es vēlētos citēt 2009. gada eh, revīzijas palāts sacīto par Eiropas Savienības budžeta īstenošanu. Neskatoties uz pozitīvo izvērtējumu un jaunākajām pozitīvām tendencēm, kādas konstatē revīzijas palāta attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta īstenošanu, mums ir jāatzīst, ka ir vairāk jautājumi, nu, kuri varbūt netiek risināti tik perfekti, kā mēs to vēlētos. Man jāteic, ka dažas operācijas netiek veiktas regulāri un nav tik efektīvas Mums ir pirmkārt jāmin šeit trūkumi koheizijas naudas izpildē. Mēs šeit runājam par trešdaļu no Eiropas Savienības budžeta naudas un šeit visvairāk e, tiek rastas kļūdas. Šeit es runāju par 11% pārkāpumu tieši attiecībās koheizijas fondu īstenošanu. Es uzskatu, ka arī 11% ir nepieļaujams slieksnis Revizijas palāta katru gadu nāk klajā rekomendācijām par kontrolas sistēmu uzlabošanu, uzskatu. Rekomendācijas katru gadu ir joprojām svarīgas. Vēlos arī paust savu prieku par to, ka komisija un dalība valstis arī um, veic ļoti lielu darbu, lai uzlabotu šo sistēmu. Eiropas komisija strādā pie rīcības plāna. Un tur ir nepieciešami vēl uzlabojumi. Jāteic arī, ka noteikumi ir visai kompleksi, sarežģīti, procedūras jāvienkāršo, jo īpaši procedūras, kas attiecas uz attiecībā tieši arī uz pieteikumu iesniegšanu Eiropas Savienības naudas saņemšanai. Mums ir jāraugās, ka mēs varētu atvienkāršot vienkāršot noteikums, lai visiem viss būtu skaidrs. Lai varētu arī nodrošināt leģitīmu Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Man, e, eh, mēs... Paldies, priekšsādātāji. Budbergītas kundze, es eh, ļoti a, eh, pozitīvi vērtēju jūsu pieredzi, un es domāju, ka jūs esat ļoti labā, spēcīgā pozīcijā, lai a, eh, varētu kļūt par revīzijas palātas locekli, un es a, ļoti ceru, ka mums arī tālāk būs ļoti auglīgas diskusijas. Jautājums par neatkarīgumu. Gribētu uzzināt, kādas ir jūsu domas par revīzijas palātu Uh, lai tā kļūtu par vēl vienu Eiropas Savienības institūciju un lai to finansētu tieši tas pats uh, Eiropas Savienības budžets kā pārējās institūcijas. Vai jūs varat pārliecināt, ka revīzijas palāta tik tiešām ir neatkarīga institūcija? Otrs jautājums, ko gribētu uzdot. Tas saistās ar jūsu atbildu septīto jautājumu, kur jūs sakat, ka jūs nepieņemsiet nekādus kompromisus attiecībā uz uh, legalitāti vai uh, atbilstību, runājot par korupcijas gadījumiem. Es domāju, ka pašreizējais DAS, tātad uzticamības ziņojums, ir uh, kompromiss runājot par budžeta izpildes regularitāti un uh, likumīgumu, jo liela budžeta daļa ir saņēmusi negatīvu DAS. Un es domāju, ka jūs kā revidente droši vien labi saprotat, ko nozīmē šis negatīvais DAS. Trešais jautājums. Vai jūs darīsiet visu iespējamo, lai visu, lai visu revīzijas palātas locekļu intereses tiktu publiski deklarētas, kā tas ir attiecībā uz komisijas locekļiem? Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito. Paldies. Jautājums par eh, augstākās revīzijas eh, palātas eh, neatkarīgumu Ja mēs, piemēram, runājam par valsts līmeni, tad jāsaka, ka Lietuvā ir tieši tāda struktūra. Nacionālais revīzijas birojs saņem līdzekļus, tātad finansējumu no valdības. Tātad mums ir jābūt nedaudz atkarīgiem no finanšu ministrijas tādā izpratnē, bet balstoties uz savu pieredzi var sniegt jums pārliecību, ka uh, Eiropas revīzijas uh, palāta tiek uh, finansēta tādā pašā veidā, bet neskatoties uz to, to nekādā ziņā nedrīkstētu iespaidot tās institūcijas, kuras piedalās budžeta izstrādē. Man ir uh, dziļa cieņa pret uh, vecajām dalību valstīm, kurās revīzijas palātas saņem tieši finansējumu, zinām, tradīciju rezultātā, jo tas nodrošina vēl spēcīgāku neatkarību Es esmu sekojis, kādi ir bijuši Eiropas revīzijas palātas eh, ziņojuma rezultātā. Esmu aplūkojusi DAS. Esmu izvērtējusi šos rezultātus un esmu pārliecināta, ka Eiropas revīzijas palāta ir pilnīgi neatkarīga. Un eh, tas ir neskatoties uz to, kāda ir šī līdzekļu piešķiršanas eh, sistēma. Gribu teikt, ka jebkura veida krāpšana vai korupcija ir vislielākais draudz demokrātijai un jebkuras valsts ekonomiskai attīstībai un jebkurai citai valsts struktūrai vai savienībai. Esmu strādājusi valsts sektorā pietiekami ilgi un vienmēr esmu cīnījusies pret jebkāda veida korupcijas vai krāpšanas elementiem. Esmu pārliecināta, ka ir patiešām labi ka tajos gadījumos, kad tiek uh, konstatēta krāpšana vai korupcija nacionālā vai Eiropas līmenī, ka šie gadījumi atkārtojas vai notiek arvien retāk. Protams, notiek šādi pārkāpumi un uh, tas parāda, ka revidenta veids savu darbu, un kaut gan revidentiem ir jāizmanto starptautiskie revīzijas standarti, un kaut gan revidenti nav tieši atbildīgi par cīņu pret korupciju un krāpšanu, tas principā ir jebkuras uh, institūcijas pienākums, kur saņem finansējumu no valsts budžeta, jo katrai institūcijai ir savas atbildības sfērā un lokā jācīnās pret korupciju un krāpšanu. Tomēr, neskatoties uz to, katrs revidents tomēr šādu darbu arī veids, jo, kā es teicu, šāda pārkāpuma ir reāls draudz demokrātijai, kas apdraud mūsu pilsoņu iespējas un tiesības. Atbildot uz trešo jautājumu, varētu teikt, ka esmu gatava deklarēt visas savas finanšu intereses, eh, kādas ir man un manai ģimenei, un var jūs pārliecināt, ka šobrīd es joprojām pildu eh, revi, eh, Lietuvas galvenā revidenta amata, ties, amata pienākumus, un likuma priekšā esmu jau sniegus informāciju par iespējamiem interešu konfliktiem, un tātad esmu sniegus visu informāciju, kas sabiedrībā jāsniedz. Uh, statement in English vorgelesen, das war gut. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Es vēlēju zināt, vai kundze zina angļu un franču valodas pietiekam labā līmenī lai varētu arī brīvi runāt, nevis lasīt. Tālāk ir paredzēts Eiropas prokurors, tas ir atbalstīts Lisabonas līgumā, vai jūs šo instrumentu atbalstāt, un vai jūs būtu gatavi ar šādu prokuroru sadarboties. Paldies! Yes, provide... Jā, paldies. Līgums paredz iespēju, ka tiek izveidot šāds prokurora amats Eiropas Savienībā, un es atbalstu uh, jebkuru ideju, kas varētu mums palīdzēt būt e, atbildīgākiem un ciešāk sadarboties e, gadījumos, kad uh, ir konstatētas kādas neregulārtātas uzskaitē vai darījumos. Bet es nedaudz baidos, ka nebūtu tik viegli atrast kopīgu risinājumu 27 dalībvalstīm, jo Eh, tā ir iespēja, tas nav obligāts pienākums. Un domāju, ka šobrīd varbūt vairāk jāpievērš uzmanība pastiprinātai sadarbībai starp Olaf, Eirojust eh, un eh, arī nacionālām iestādēm likuma ievērošanas nodrošinās iestādēm. Deutschkungam vārds. Kedves tagjelölt asszony, itt a... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, mums ir ļoti maz laika kandidātu uzklausīšanai. Tāpat laikā runājam par ļoti svarīgiem Eiropas jautājumiem. Kā var uzdot jautājumu septiņās sekundēs un kā var sniegt atbildi četrās sekundēs? Es par to brīnos, bet katrā ziņā cenšos, centīšos pieturēties pie sev atvēlētā laika. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais. Jūsuprāt, kādas ir eh, jomas Eiropas Savienības budžetā, kurām ir nepieciešāka ciešāka uzmanība un stingrāka kontrola turpmākajos gados? Otrais jautājums. Jūs minējāt, ka jaunā budžeta politika ir kaut kas, kas ir ārpus šīs uzklausīšanas uh, ietvara, bet tomēr milzīgā pieredze, ko revīzijas, kas revīzijas palātai ir. Kā jūs domājat, vai to varētu izmantot? Debatēs par budžeta politiku. Jo šajās diskusijās piedalīsies attiecīgā parlamenta komiteja un arī komisija, un es domāju, ka revīzijas palātē droši vien arī tur, kas būtu sakāms. Un es ļoti pozitīvi vērtēju arī jūs, kā sievieti kandidāti, īpaši tagad, nedēļā pēc starptautiskās sieviešu dienas. Paldies, atbildot uz jūsu pirmo jautājumu. Gribētu atsaukties uz revīzijas palātas pēdējo īpašo ziņojumu, kur ir identificētas galvenās riska jomas tieši attiecībā uz Eiropas komisiju. Es piekrītu jūsu viedoklim, ka pirmām kārtām kontrolas sistēmas ir jāstiprina. Tālāk, runājot par pieņemamo risku, mums ir jāskatās, cik izmaksā kontrolas pasākumi, jo, piemēram, runājot par uh, kohēzijas vai lauksaimniecības fondiem, tad uh, kontrolas izmaksas ir 4% vienā gadījumā, citā gadījumā 0, kaut kādu procentu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pieturēties pie šiem ieteikumiem. Vēl viena lieta, ko jau esmu minējusi un ko gribu atkārtot, ir tas, ka būtu saprātīgi vienkāršot noteikumus. It īpaši attiecībā uz tiem, kas ir tiesīgi izmantot līdzekļus. Tāpat vajadzētu cieši sadarboties ar dalību valstīm, jo lielākā daļa kļūdu neregularitāšu notiek nevis komisijā, bet tieši dalību valstīs. Domāju, ka šie varētu būt galvenie aspekti. Uzskatu, ka šai ziņā noteikti būtu darbs darāms. Tālāk par to, kā mēs varētu nodrošināt, lai līdzekļi tiktu tērēti efektīvāk un eh, kā mēs varētu sadarboties, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības budžeta līdzekļi tiek izmantoti likumīgi un arī iedarbīgi. Šai sakarībā jāpatur prātā, ka pirmām kārtām mums nepieciešams nodrošināt dialogu. Un labi jāsagatavojas katram uh, finanšu periodam. Kā jau revīzijas palāda ir norādījusi savā pēdējā speciālajā ziņojumā, tagad, 2010. gadā, mums jau ir jāsāk domāt par nākošo finansēšanas periodu, 2014. gadu. Šeit gribētu balstīties uz savas uh, nacionālās pieredzes. Periods no 2007. līdz 2013. gadam, jāsaka, nebija pietiekami labi izstrādāts Un tieši tad, kad sākās šis finanšu periods, bija ļoti daudz neizstrādāt, nesagatavota darba dalība valstīs. Tieši tāpēc mums saulēcīgi visam ir jāsagatavojas. Paldies! Jūs esat otra sieviete pēc jūsu prezidents Gribauskaitas no Lietuvas, kas uh, ar ko es esmu iepazinusies, un man šķiet, ka Lietuvas sievietes ir tādas labas speciālistas. Man ir prieks, ka es varēju jums šodien iepazīties. Es vēlējos pavaicāt. Lietuvā ir sarežģīta situācija korupcijas jomā, ja mēs uh, in, palūkojamies um, korupcijas barometrā, ko izdod Transparency International, nu Lietuva atrodas visai zēmu. Ko jūs uh, darīsiet, lai varētu cīnīties pret korupciju un uh, kāda varbūt ir gūtie panākumi šajā nozarē? Paldies! Lietuvos audito institūcija. Paldies! Lietuvas Revīzijas birojas nav iestāde, kas ir atbildīga par eh, cīņu pret korupciju. Mums ir divas struktūras Lietuvā. Mums ir īpašās izmeklēšanas dienests, kas tieši nodarbojas ar korupcijas jautājumiem, un finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests, kas nodarbojas ar eh, krāpniecības gadījumiem. Eh, revīzijas birojam ir nolīgumi ar uh, šīm divām struktūrām, mēs ar viņiem sadarbojamies. Lielākie panākumi šai jomā ir bijuši sekojoši. Visi materiāli, ko mēs nododam finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam, visi šie materiāli tiek uh, tālāk izpētīti, un bieži vien Olaf arī tālāk izsako šiem gadījumiem un ir attiecīgi pēc šīm uh, izmeklēšanām konstatēt krāpšanas vai pārkāpumu gadījumu. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad uh, mēs veicām revīziju par sapārdu līdzekļu izmantojumu, un mēs konstatējām vairākus uh, krāpšanas gadījumus. Mēs nodevām materiālus finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam, un attiecīgi viņi apstiprināja, ka jā, tie tiešām bija krāpniecības gadījumi. Bija kāds uzņēmums, kas uh, sagatavoja krāpniecisku dokumentāciju, un uh, tā ar visu rezultātā šiem uzņēmumam nācās kompensēt radītos zaudējumus. Vai tiesas ir izteikušās šajā jautājumā Lietuvā? Lietuvos Respublikos. Mums ir eh, tāda pati tiesu sistēma Lietuvā, kā jebkurā citā demokrātiskā valstī. Mums ir eh, vispārējās kompetences tiesas un administratīvās tiesas, korupcijas gadījumi. Tātad krāpšana un korupcija izskata. Kankamai nepriklausomi vispārīgās tiesas. Es uzskatu, ka mūsu tiesas ir neatkarīgas un uh, pietiekami uh, kompetentas. Ja ir pietiekami pierādījumi, tad uh, tiesas process parasti ir godīgs. Paldies! Un tagad uzklausīsim nākošo kandidātu Luisu Galējā kungu, ko izvirzījuši smaltas varas iestādes. Buonasera al signor Galea. Sveicam jūs, Galējas kungs. Dodam jums 5 minūtes jūsu prezentācijas sniegšanai. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es sniegšu pavisam īsu ievadu vispirms savā dzimtajā valodā. Lī sajahtu lī bišti Simoni du. Paldies! Es gribētu jums pirmkārtām pateikties par eh, to, ka esat eh, mani uzaicinājuši šeit un pastāstīt par eh, manu kandidatūru, kā Maltas varas iestāžu izvirzīto kandidatūru šīm amatām. Kā jau jūs esat redzējuši manā darbības izklāstā, jūs redzat, ka man ir juridiska izglītība, bet esmu darbojies kā politiķis un esmu jau iesaistījies šajos procesos samērā āgri. Esmu dzīvis dažus gadus pēc otrā pasaules kara. Es esmu dzīvis ģimenē, kurā bija deviņi bērni. Es studēju mūziku, es ļoti augstu vērtēju kultūru un dažādas mākslas. Un pēdējos 13 gadus esmu lasījis lekcijas Mākslas universitātē par uh, sociālajām tiesībām, uh, par darba tiesībām un darba likumiem. Un esmu strādājis arī grāmatvedības un menedžmenta fakultātē. Man ir bijusi iespēja strādāt visaugstākajos a, valdības līmeņos a, manā valstī, kur man ir bijusi tieša loma a, dažādu lēmumu pieņemšanā politiskajā jomā mūsu valsts līmenī. Tāpat esmu bijis kopīgās komitejas prezidents, tā ir komitejas starp Eiropas Savienību un Maltu. Uh, Tātad runa bija šeit par kopējo parlamentāro komiteju. Esmu darbojies politikā pēdējo 40 gadu laikā, un pēdējos 30 eh, gadus esmu darbojies Nacionālā parlamentā, 20 gadus esmu bijis eh, ministrs, un pēdējos divus gadus esmu bijis eh, pārstāvu palātas vadītājs Maltā. Man ir bijuši plaši pienākumi, sākot no sociālās politikas jomas Esmu darbojies iekšlietu ministrijā, esmu bijis izglītības ministrs, veselības ministrs, un tas viss man ir devis ārkārtīgi lielu pieredzi. Un uh, esmu bijis uh, atbildīgs par ļoti būtisku Maltas uh, budžeta daļu. Un tāpat laikā kopā ar um, augstu līmeņa amatpersonām esam vienmēr strādājuši kopā, lai plānotu budžetu, lai izstrādātu um, uh, biznesa darbības plānus un realizētu projektus, nodrošinot, lai šie projekti tiktu izpildīti atbilstoši labā, vislabākajiem administrācijas principiem. Man ir bijusi ļoti būtiska loma Eh, Maltas publiskā eh, dienesta un publiskā sektora reformā un arī pensiju reformā. Esmu bijis arī eh, kabineta ministrs, tad, kad Malta iestājās. Tātad, kad Malta iestājas Eiropas Savienībā un esmu strādājis arī pie budžeta prioritāšu izstrādāšanas. Es tiku arī vienprātīgi ievēlēts kā pārstāvpalāts priekšsēdis un esmu vienmēr centies nodrošināt, lai a, valdības darbs un pieņemtie likumi tiktu atbilstoši kontrolēt un pārbaudīt. Kopš Un tā kā daudz un dažādas struktūras ir pakļautas Maltas parlamentam, uh, tad es ļoti cieši esmu sastrādājies arī savā valstī ar tiesību sārgu, ar vietējo revīzijas palātu un citām iestādēm. Kad Maltas varas iestādes mani izvirzīja par kandidātu, es uh, uzskatīju, ka uh, tik tiešām ir ļoti svarīgi izmantot pieredzi uh, šajā jomā. Pasaula mainās ārkārtīgi ātri un jāmainās ar visām politiskajām institūcijām. Es uzskatu, ka atbildīgums ir ārkārtīgi svarīgs elements, lai nodrošinātu, ka uh, iedzīvotāji kopumā izjūt uh, uzticību politiskajām iestādēm. Es domāju, ka uh, pieredze visur ir rādījusi, ka tur, kur nav atbildīguma, tur arī nav revīzijas un attiecīgi tur arī nav kontrolas, un ja nav kontrolas, tad jāuzdod jautājums, kur tad ir uh, varas uh, uh, sēdeklis, un tieši tāpēc es uh, gribu darboties šajā kontekstā, jo uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt uh, likumīguma pamatus, nodrošinot, lai politiķi un valdības un politiskās struktūras būtu vienmēr atbildīgas savā darbā. Paldies! Paldies uh, Gāliekungam! Vārds eh, referentei. Eh, Senders kundzei, paldies! Paldies, ka esat ieradies mūsu komitejā. Es gribēju minēt vienu jautājumu, kurā jūs neiedziļinājāties, protams, tāpēc, ka tam nepietika laika. Jūs teicāt, ka jūs specializējaties darba tiesībās. Gribētu uzdot jautājumu. Tā kā esmu ilgi strādājis parlamentā, man ir bijusi dažādi amati, gribu uzdot jums jautājumu, kādu rīcību jūs atbalstītu budžeta kontrolas uh, jomā? Un pastāv viena tāda pretruna, ko jūs varbūt var, varētu paskaidrot. Jūsu atbildē mani šokēja tas, ka jums ir ļoti gara, uh, ilgadīga mini ministra karjera. Tāpat laikā jūs teicāt, ka budžeta izpildes procedūra eh, saistībā ar jūsu darbību nekāda netika nodrošināta, bet tad jūs nosūtījāt mums vēstuli, kurā skaidrojāt faktu, ka raksti presē saistībā ar jūsu darbību bija absolūti nepamatot. Jūs to visu skaidrojāt, bet jūs arī teicāt, ka daži jūsu kontrolē esošie instrumenti eh, tika auditēti tad, kad jūs bijāt izglītības ministrs. Vai jūs varētu paskaidrot šo pretrunu? Tātad, vai jūsu atbildības jomas tika pakļauts revīzijai vai nē? Un runājot par šiem preses rakstiem publikācijām, arī gribētu saņemt no jums skaidrojumu. Presē ir eh, bijušas runas par 4 miljārdiem eiro par kontraktu uh, arodapmācībai. Cik uh, lielā procentuālā apmērā uh, šie, no šīs līguma summas tika īstenot tieši jūsu vēlēšana apgabalā? Tātad šie ir mani konkrētie jautājumi. Paldies! par jūsu jautājumiem. Atbildēšu uz tiem pēc kārtas. Budžeta kontrolas jomā ir vairāki posmi. Es kā ministrs kopā ar uh, augststāvošām amatpersonām ministrijā strādāju pie tā, lai nodrošinātu, ka plānošanas process pirmām kārtām būtu tāds ļoti fundamentāls jo budžetā mums ir jāparedz un jānodrošina, lai budžeta aplēses būtu reālas, lai šīs aplēses būtu pakļautas ļoti stingrai kontrolei attiecībā uz mērķiem, lai tiktu izvirzīti konkrēti sasniedzami mērķi un izteikšos tehniski, tātad, lai nenotiktu tāda pretrunīgas situācijas veidošanās starp man atbildības sfēru un finanšu ministriju. Tieši šajā posmā notiek uh, budžeta izstrādes kārtīga pārbauda, un tieši šajā brīdī mēs runājam par to, kāda ir mērķi, kādas summas ir reāls, vai mēs pārāk daudz paredzam kādu programmu izpildē un tā tālāk. Tātad šajā posmā budžets uh, kļūsts par valdības priekšlikuma sastāvdaļu un tad par to notiek diskusijas, ļoti detalizētas diskusijas parlamentā. Parlamentā man ir jāizskaidro eh, dažādās eh, izdevuma pozīcijas un jāsniedz skaidrojums priekšlikumiem, eh, ko es pats un mani kolēģi citi ministri ir snieguši. Tad, kad mēs saņemam budžeta apstiprinājumu parlamentā, tad mēs nodrošinām budžeta kārtīgu izpildi. Šai izpildē ir iestrādāti vairāk kontrolas līmeņi. Pastāv iekšējā kontrola ministrijās, bet pastāv arī valdības iekšējās kontrolas un izmeklēšanas sistēma. Un tas viss nepārtraukti notiek un turpinās. Dažkārt viņi vērš uzmanības konkrētām specifiskām jomām, bet visā visumā šī kontrola ir, kā es teicu, nepārtraukts process. Visu laiku tiek kontrolēta budžeta izpilde un tā nebūtu ne, nav pirmā reize, kad šī kontrolas sistēma pievērš uzmanību kādai konkrētai ministrijai vai ministrijas amatpersonai. Tad, kad finanšu gads tiek noslēgts, ir valdības vispārējais revidents un otrs puses arī ir valdības nacionālais revīzijas birojs, kas uzsāk savu regulāro darbu, tā tad pārbaudīt, izskatīt visu uzskaiti un uh, atbilst, atbilstību un pārbauda dažādas revīzijas aspektus. Pēc pusotra gada uh, parlamentam tiek iesniegts ziņojums, un tas atkal tiek uh, debatēts mūsu parlamenta valsts budžeta komitejā. Tā tad tik tālu par manu pieredzi budžeta kontrolē. Tālāk, kad jūs runājat par budžeta izpildi, iespējams, ka es varbūt pārpratu jautājumu, kas bija anketā, jo Mūsu sistēmā nav e, tāds likums, kas paredz, ka ministrs vai e, parlamenta e, priekšsēdētājs sniedz budžeta izbild, izpildes vēstuli. Es nepārstāvu šeit komerc uzņēmumu, un man nav jāiesniedz pārskats valsts iestādēm, kas dod slēgumu, ka, slēdzienu, ka uh, viss ir bijis izdarīts pareizi un nav nekāda pārkāpuma. Ir jautājums, kas ir šī budžeta izpilde? Es 20 gadus esmu strādājis kā ministrs. Manā pārziņā ir bijuši uzskaita un programmas. Ja jūs jautājat, vai šai jomā ir veikta revīzija no Nacionālā revīzija dienesta puses, tad atbildi ir jā. Es godīgi uzskatu, ka uh, šī certifikācija, ko saņēma mūsu ministrija dažādu manu amatu laikā. Šis vērtējums vienmēr ir bijis uh, pozitīvs, un revīzijas birojs ir uh, sniedzis uh, slēdzienu bez piebildēm. Un strādājot ministrijā, kas ir pietiekami liela, kurai ir diezgan liels budžets, Protams, ka uh, varētu sagaidīt, ka tur būtu arī zināmas piezīmes attiecībā uz budžeta izpildu zinām vājie punkti, varbūt kāda kļūdiņa, bet uh, visādā citādā ziņā budžeta eh, izpildu vienmēr tikusi pārbaudīta un apstiprināta. Tālāk jūs jautājums par uh, šīm publikācijām, uz kurām jūs atsaucāties. Diemžēl te ir runa par rakstu, kurā ir uh, sniegt apvainojumi, kas absolūti nav uh, pamatoti. Man ir informācija, paziņojums, ko es varu nodot jūsu komitejas priekšsēdim. Ja jūs vēlties, jūs arī varat saņemt uh, uh, kopiju no šī dokumenta, ko es esmu sagatavojis kā atbildi. Bet es gribētu paskaidrot, ka pirmām kārtām šajā rakstā bija runa par diviem gadījumiem. Uh, viens gadījums uh, attiecas uz notikumiem apmēram pirms 23 gadiem. Tātad tas ir gadījums lieta, kas tika attiecīgi izmeklēta, pārbaudīta uh, no mūsu Nacionālā revīzijas biroja puses. Un uh, toreiz tika publicēts ziņojums, un tur nebija neviena atsauce uz mani personīgi konkrētajā Revīzijas ziņojumā, jā, bija atsauce uz zināmiem bājumiem punktiem, jo tā bija jauna programma. Tā bija nepieciešams kvalificēts pārvaldības personāls, bet Nacionālais uh, revīzijas birojs nekonstatēja nevienu konkrētu pierādījumu, ka, uh, manā rīc, ka es esmu veicis kādu negatīvu rīcību. Šis konkrētais gadījums tika arī ļoti detalizēti izskatīts. To izskatīja vēl viena īpaša komiteja, pastāvīgā komiteja pret krāpšanu. Un šīs komitejas slēdziens bija tāds diezgan kategorisks. Tā izstrādāja komiteju ziņojumu un norādīja, ka nav nekāda pierādījuma, ka es būtu varējis, būtu bijis iesaistīts kādās nelikumīgās vai korumpētās darbībās. Gluži pretēji. Uh, pierādījumi, kas uh, izgaismojās šīs izmeklēšanas laikā, parādīja, ka es kā ministrs nekad neesmu iesaistījies šīs programmas uh, ikdienas pārvaldībā, vai arī, ka es esmu iejaucies uh, šo programmu pārvaldībā, vai ka esmu uh, pretēji vērsts kādu lēmumu Tātad es kā ministrs nodrošināju vispārējo politisko, strateģisko vadību, virzību. Par to es biju atbildīgs. Es tāpat pildīju konsultatīvās un kontrols funkcijas. Un tad, kad Nacionālā revīzijas palāta izteica savu slēdzienu, Un tad viņi konstatēja, ka visas atbilstošās kontrolas uh, Uh, iespējas tika pareizi izmantotas un, kā jau es teicu, Nacionālais revīzijas birojs visu to izskatīja. Un, kā es teicu savā ziņojumā, šis birojs nevienu konkrētu reizi neatsaucās uz mani personīgi. Jā, Pirms desmit gadiem tika izveidots projekts eh, nākotnes skolām, tā to laik bija jauna organizācija. Un tika izpētīts šīs organizācijas pirmais darbības gads, un es domāju, ka tad, kad tiek izveidot jauna organizācija, līdz tā iesakņojas un uzsāk savu darbību, tā ir zināmi administratīvi trūkumi. Un šo administratīvo trūkumu eh, dēļ bija dažas trūkumi un dažas kļūdas. Bet kategoriski gribu norādīt, ka es nekad neesmu iesāsties ne, neviena uh, kontrakta, neviena līguma piešķiršanā. Visi līgumi manā pakļautībā vienmēr ir bijuši strikti pakļauti valsts pasūtījumu, valsts iepirkuma procedūrai manā valstī. Un gadījumos, kad ir notikusi izmeklēšana un kad uh, ir uh, konstatēts, ka kāds personas ir pārkāpušas noteikums šajā konkrētajā gadījumā, piemēram, uh, tika atbrīvotas dažas amatpersonas nomatu saistībā ar šo projektu, un citiem tika izteikts arī disciplinārais uh, sots. Un beigās gribētu noslēgt ar četriem, šo gadījumu par četriem miljārdiem uh, mārciņu. 98 procenti bija algu izmaksas, fiksētas izmaksas. Tātad eh, šie apvainojumi tiek pilnīgi bezatbildīgi mētāti pa labi pa kreisi. Jo nekādas neregulārtātes nav iespējams, ja izmaksas ir algas. Tas viss ir datorizēts, runājot par procentu, procentuālo apjomu. Maltā Mēs nepieturamies pie šādas procentuālās daļas sistēmas, bet, ja es veicu ātri izvērtējumu, tad es, eh, tad es noteikti iekļaujos šajā limitā zem diviem proces, eh, procentiem, un es eh, atspēkoju jebkurus apvainojumus. Nu Lūdzu, kandidātus izteikties pēc iespējas īsāk, saka priekšsēdētājs, jo mums nav tik daudz laika. Šeit ir Markākas kungam vārds. Paldies! vēlējos uh, jūs uzteikt par to, ka saņēmāt simtprocentīgu atbalstu kā parlamenta priekšsēdētājs. Jāņem vērā, ka Buniči kungs bija ļoti izcils uh, speciālists, tā tad, eh, nu, jums ir jāpārņem tāds stafets kociņš, ņemot vērā augsts ambīcijas. Mēs vēlamies zināt, vai jūs esat cienīgs viņa sekotājs un vai jūs viņa zināšanas ņemsiet līdzi arī kā ceļamaizi jūsu darbā. Kā, kāda būs politiskā nozīme jūs jaunajā ametā, jo jūs esat politiķis un īstenībā esmu arī par to priecīgs. Uh, Vēlējos pavaicāt. Mēs nesen pieredzējām to, kas notiek uh, Grieķijā, proti, ka valsts veiktā revīzija noved pie krīzes. Vai jūs, eh, darbojoties kā revīzijas palāts loceklis, varētu arī padomāt eh, par to, ka varētu iejaukties šādos gadījumos? Nu, es saprotu ļoti politiski jautājums, bet vēlējos saņemt to atbildi. Paldies! Jā, ja mēs runājam par darba koordināciju ar profesoru Buničī, pirmais, ko es teicu, kad uzzināju par savu iecelšanu kandidātu amatā, bija uh, man reakcija, proti, es teicu, ka esmu gatavs sadarboties ar Buniču kungu, es uzreiz biju gatavs ar viņu tikties, lai viņš man iepazīstina ar to, kā darbojas revīzijas palāta. Uh, Buničīkungs patiešām ir veicis ļoti labu darbu, un es ceru, ka varēšu mācīties no viņa pieredzes un turpināt būvēt savu darbu uz tā paša fundamenta, ko viņš jau ir ielicis. Ja mēs runājam par pieredzi, tāda veida pieredzi, ko, guvi, ko es esmu guvis dzīves laikā, es, protams, vērtēju efektivitāti, ekonomiku, uh, racionalitāti ņemot vērā uh, savu redzējumu, savu redzeslēņķi, proti es vēlos darīt visu savas valsts labā. Es runāju arī par regularitāti, par uh, saskaņošanu, un ja es tikšu iecelts par revizijas palāts locekli, nu, ja jūs tam dosiet savu svētību, uh, tad es, protams, šos jautājumus varēšu aplūkot no atšķirīga redzes lēņķa. Un, protams, kāds, kas ir guvis pie, politisko pieredzi, pieredzi tieslietās un ir, eh, nu, atradies daudzās eh, situācijās, kur bija jāievēro uh, regulējums, finanšu pārvaldība, saskaņotība. Es ceru, ka es varēšu saprast, kā sarežģīts regulējums ietekmē lēmumu pieņemšanu, kas notiek. Mēs revidējam pārvaldību, mēs revidējam to, kā tiek tērēta līdzekļi. Un es domāju, ka kāds ar manu kvalifikāciju, manām prasmēm un pieredzi varēs sniegt labu ieguldījumu revīzijas palātas darbībā, lai mēs varētu labāk apjēgt kā ievērot visus kritērijus un eh, piedāvāt gan padomē, gan parlamentam eh, labākus eh, instrumentus. Paldies, Mārko Relūdzu. Paldies. Paldies Galējās kungām par paskaidrojumiem. Un Es jau iepazinos ar jūsu rakstiskajām atbildēm. Man ir daži jautājumi, uzdošos ļoti lakoniski saskaņā ar jums, eh, eh, kādas izdevuma jomas vajadzētu kontrolēt vispamatīgāk un kādām vajadzētu pievērst visvairāk uzmanības. Otrām kārtām jāņem vērā uh, eh, īrēdniecība, valsts sektors, tieši tas ir ļoti daudz. Uh, daudzējādā ziņā pakļauts tieši korupcijai, ko jūs varētu darīt, lai varētu izvairīties no korupcijas un netaisnīga valsts iepirkuma. Un vispēcot, īstenībā tas ir tāds paziņojums, ne pat jautājums, jūs runājat par efektivitāti un eficienci un apgalvojāt, ja kļūsiet par revīzijas palātas locekli, jūs šos jautājumus rakstīsiet darba kārtības augšgalā, bet, protams, jums ir jāpadomā arī par to, kā vērtēt dažādu programmu un projektu efektivitāti. Paldies! Thank you, thank you very much. Paldies, saka Galējā kungs. Is... Protams, mēs runājām par uh, dažādām jomām, kur tiek tērēts Eiropas Savienības budžets, un ir jomas, kur varbūt riska procents ir augstāks nekā citās jomās. Un uh, tas ietekmē arī eh, DAS ziņojumu. Eh, tas tiek eh, apkopots pateicoties dažādiem palātas ziņojumiem, un mēs eh, esam atsevišķās nozarēs pieredzējuši uzlabojums, jo tas ziņojums ir bijis uzlabots, tas ir bijis pozitīvs atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Tāpat ir uzlabojies arī regularitātes un uh, leģitimitātes līmenis ļoti daudzās nozarēs. Uh, Bet, ja mēs runājam, piemēram, par kohēziju, protams, joprojām pastāv vairākas problēmas. Es vēl neesmu revizijas palātas loceklis, neesmu tajā nekad savā mūžā darbojies, un, protams, man eh, būs eh, ļoti daudz jāmācās, eh, jāmācās no vecākajiem palātas locekļiem, bet es zinu, ka revizijas palāta ļoti daudz dara, lai rūpīgi varētu identificēt tādas augsta riska zonas un tādā veidā izstrādāt labāks mehānismus, kā šo risku samazināt. Protams, neapšaubāmi šajās jomās eh, palāta vēlas labāk sadalīt savus resursus, lai varētu pievērst vairāk uzmanības eh, konkrētiem riskiem, lai varētu, piemēram, arī pievērst vairāk uzmanības tam, kas notiek parlamentā, kas notiek padomē, kādēļ joprojām ir eh, tāda neregularitāte, kādi varētu būt ieteikumi, lai kaut ko uzlabotu. Uh, Protams, es jums piekrītu, ka šeit ir jārunā arī par valsts iepirkumiem. Tas ir delikāts jautājums un pat manā valstī valsts iepirkuma jautājums eh, vienmēr liek padomāt par regularitāti un uh, legalitāti. Ja mēs runājam par krāpniecību, arī tas ir tāds delikāts jautājums. Es uzskatu, ka vispirms iepazīstoties ar līguma tekstu, jūs varat redzēt, ka krāpniecības, pret krāpniecības gadījumiem, pret korupcijas gadījumiem ir iespējams vērsties, un atbildība gūstas šajā kontekstā uz komisijas, nevis uz dalību valstu pleciem. Es saprotu, uh, ka revizijas palātai ir jāparūpējas par ļoti rūpīgu un profesionālu darbību. Mums ir jābūt tā teikt profesionāli skeptiskiem, ņemot vērā, kas šīs ir par jomām. Mums, eh, ja mēs atklājam kaut kādus pārkāpumus vai tādas neskaidrības, mums ir jārok dziļāk, lai varētu uh, Eh, šīs jomas izpētīt pēc iespējas rūpīgāk, lai varētu saprast, eh, kur ir radušies pārkāpumi un ko var darīt revīzijas palāta. Mēs varam šo lietu nodot tālāk Olaf un pēc tam sadarboties ar Olaf saskaņā ar līguma noteikumiem. Paldies, Grēslis kundze! Vielen Dank! Ich bin Paldies, es esmu nu nedaudz nobažījusies, jo mums vienmēr ir eh, diskusijas ar revīzijas palātu par uh, dažādām nesaskaņām un tā tālāk, un man tas neapmierina. Es īstenībā varētu pievienoties kādam ar Kākisa kungam. Mums ir nepieciešama konkrēta uzlabojuma, ko mēs varam darīt, ko mēs varam darīt arī nacionālajā likumdošanā. Tam vajadzētu pievērst daudz vairāk uzmanības nekā iepriekš. Mēs bijām Grieķijā, mēs zinām, ka tur Nacionālā revīzijas palāta darbojas tikai daļēji. Tas nebija nekāds noslēpums. Mēs to sapratām. Un, protams, jāņem vērā, ka valsts finanses tur bija izsīkušas. Es domāju, ka varbūt Eiropas revīzijas palāta varētu iejaukties arī šādos gadījumos, lai izvairītos no līdzīgām kļūdām nākotnē. Un mums varbūt vajadzētu apvienot savus centienus, lai padomātu par to, kā labāk sadarboties ar nacionālajām revīzijas palātām. Nu, tas ir varbūt tā kā tāds karsts kartupēls, ko es jums tagad iemetu, bet, nu, jums ir jāpadomā, kā to risināt nākotnē. Paldies, tas ir ļoti nopietns jautājums. Jūs uzdodat ļoti nopietnu jautājumu, Greslas kundze. Revizijas palāta gan ņemot vērā jaunos Lisabonas līguma uzliktos noteikumus, proti komisija ir atbildīga par budžeta īstenošanu, bet tagad sadarbojoties ar dalību valstīm ir nākuši klāt jauni noteikumi un dalību valstīm arī ir jābūt atbildīgākām, tām ir jāatskaitās, tām. Uh, Tāpat ir jākoordinē iekšējās sistēmas un līgumā ir norādīts, ka katrai dalību valstī sākumā ir jāsakārto savus pagalms, tā tad jāsakārto pašmājas. Un es domāju, ka revīzijas palāta jau uzmanīgi pēta kā labāk sadarboties ar nacionālajām revīzijas palātām dažādās dalību valstīs. Es pilnībā saprotu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, ir 27 dalību valstis, ļoti bieži ir 27 atšķirīgi mehānismi, un es saprotu, ka revīzijas palāta ir iesaistījusies kopīgā revīzijas programmā ar vairākām valstīm, un es ceru, ka šis darbiņš virzīsies uz priekšu. Bet Es pats uzskatu, ka visa kopīgā Eiropas Savienības budžeta situācija, proti, ka dalību valstīm bieži vien nav pietiekami daudz finansējuma nacionālajām revīzijas palātām, protams, tas uzliek zināms logu un e, revīzijas palātā ir ļoti spēcīga juridiskā bāze, juridiskais pamats, tā pati lemj par savu budžetu, saviem resursiem, bet dalību valstu revīzijas palāts nav tik izdevīgā situācijā. Uh, bet mums jāpadomā, ja revīzijas palātām ir savs konstitucionālais pienākums jāveic pietiekam atbilstīgi, ir jāpadomā, cik daudz līdzekļu ir iespējams piesaistīt. Tur, protams, arī ir sarežģīta likumdošana. Mums ir jāmēģina vairāk koordinēt šie mehānismi, ir jārod kopīga valoda un kopīgs standārts, cik vien tālu un plaši tas ir iespējams, lai Nacionālās revīzijas palātas varētu labāk sadarboties un koordinēt savus aktivitātes konsultēts ar Eiropas revīzijas palātu, jo, protams, revīzijas palāta ir arī tāda kā augstākā institūcija, kas sadarbojas ar dalību valstīm, un jums ir jārespektē autonomija un arī dalību valstu revīzijas palātu neatkarība. Bet ir jābūt reciprocitātes principam, ir jābūt savstarpējai cieņai un Eiropas uh, revīzijas palātai ir jātiek iesaistītai dialogā ar nacionālajām palātām jo tās tiekas regulāri, es zinu, ka ļoti daudz jau ir padarīts, un šīs kontaktu komitejas, kas varētu organizēt šādus dialogus, ir paveikušas cienījumu darbu, un mums ir jāspēr soļi tieši šajā virzienā, lai līgumi tiktu īstenoti gan pēc gara, gan pēc burta, ja dalība valstis uzņemsies savu atbildību pēc pilnu apjomu, varēs parakstīties zem katra izdotā centa. Es domāju, šī atbildība revīzijas palātas darbu daudz, padarīs daudz efektīvāku. Šajā situācijā revīzijas palātas ziņojums, kas vērtēs nacionālās sistēmas, to uzticamību, uh, uzlabos darbu un e, revīzijas palāta būs labāks dialogu partners gan Eiropas e, parlamentam, gan jūsu komitejai, lai jūs savu darbu varētu veikt pilnīgi par 100%, arī tad, kad sadarbojaties ar dalību valstīm. Paldies Galējā kungam, turpin priekšsēdētājs, paldies, ka piedalījāties šajā uzklausīšanā un tagad dosim vārdu nākamajam kandidātam kur izvirzījušas polijas vārs iestādes. Tas ir Augustīns Broņislavs Kubiks. Buonasera al signor Kubik. E Labvakar, Kubika kungs, jums ir piecas minūtes, lai iepazīstinātu ar uh, savu prezentāciju. Mr. President. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, man ir liels gods un prieks atrasties Eiropas parlamentā pirmo reizi. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai iepazīstinātu godātos deputātus ar sevi un vēlējos arī pieskarties uh, savai gūtajai pieredzēji, savam dzīves gādījumam, gājumam. Tāpat pastāstīšu par gai, gaidām un cerībām, kas tiek liktas uz uh, manu nākamo āmatu, kā nākamo revizijas palātas locekli. Sākumā vēlējos nedaudz pastāstīt par savu karjeru. Visa mana profesionālā dzīve ir saistīta ar finansēm, ar revīzijām un administrācijas pārvaldību. Kā iekšējais revidents un galvenais grāmatvedis, es biju atbildīgs par iekšējām revīzijām, uh, Tāpat biju atbildīgs par finansēm, par eh, kādas uh, akmeņogļu raktuves eh, finansēm. Tālāk es uh, strādāju nodokļu jomā, nodokļu administrācijas jomā un uh, pārvaldīju arī personālu un veicu nodokļu revīziju. Es biju arī galvenais revidents un biju atbildīgs par koordināciju un iekšējās revīzijas uzlabojumu, kā arī veicu uh, kontroli uh, nodokļu un finansējumu jomā. Biju arī revīzijas institūcijas konsultants, es biju atbildīgs par dokumentu kvalitāti, uh, Tie bija e, dokumenti, ko sagatavoja augstākā kontrolas palāta. Savā pašreizējā amatā esmu atbildīgs par finansēm. Es e, sni... pētu um, izdevumus, es atskaitos Eiropas komisijai, esmu atbildīgs arī par finanšu nodaļu, es sadarbojos ar revīzijas institūcijām un arī finanšu ministriem. Dāmas un kungi, es ceru, ka pateicoties manai pieredzei, es patiešām varēšu sniegt ļoti vērtīgu ieguldījumu revīzijas palātas darbā kopumā. Tāpat es ceru eh, arī apgūt jaunu pieredzi un sastapties ar jauniem izaicinājumiem. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, paldies par uzmanību. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, un tas noteikti arī jums atļaus labāk mani iepazīt. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Ajāls Senders kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, Kubika kungam par ierašanos komitejā. nu, par jūsu profesionālo pieredzi īstenībā te nekas nebūtu piebilstams. Runātāja tiek pārtraukta. Priekšstādāja kungs, es pateicos. Ajāls Senders kundze turpina. Priekšstādāja kungs, paldies. Sirsnīgs veicu komitejā Kubika kungs. Y los aspectos de, de control. Eh, ahora mismo es. Es uh, aplūkojos dzīves gājumu un redzu, ka jūs esat daudz strādājis finanšu jomā, veicis finanšu kontroli, un tagad jūs esat gatavs uzņemties jaunu atbildības jomu, un, protams, arī mūsu komitejai eh, tas viss ir ļoti nozīmīgs. Mēs runājam par līdzfinansējumu, par eh, reģionu, par līdzfinansējumu izmantošanu reģionos, dalību valstīs. Jūs arī kādreiz strādājāt reģionālās attīstības ministrijā, un, protams, šeit var vilkt paralēles ar to, kas notika pirms Spānijā. Īstenībā man ir trīs jautājumi tagad. Kādus risinājumus jūs varētu piedāvāt tām problēmām? Kas tagad ir novērojams dalību valstīs? finanšu ministri atskaitās par dalību valstu izdevumiem. Ko varētu darīt federālās valstīs, piemēram, Vācijā un tādā valstī, kas ir gandrīz federāla valsts kā Spānija un apvienotajā karalistē? Otrām kārtām. Jūs vairākas reizes minējāt, un to es ļoti augstu vērtēju, tātad Jūs runājāt par pieļaujamo riska līmeni. Varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot, ko jūs ar to īsti domājat, jo revīzijas palāta, protams, arī ir saistīta ar zināmiem riskiem savā darbībā, tādēļ vēlējos, nu, dažus vārdus vairāk par to dzirdēt. Un tālāk jūs savās atbildēs izteicāties ļoti sarežģīti rakstiskajās atbildēs. Nu, tas man nedaudz nobaidīja. Tur bija runāts par nodokļiem. Protams, jums tur ir ļoti daudz pieredzes, arī PVN jomā, un mēs dalību valstīs sagaidām tādu vienkāršāku valodu. Un tādā veidā arī kontrola kļūs vienkāršāka. Paldies! Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Godātais priekšsēdētājs, dāmas un kungi, vispirms atbildēšu uz pirmo jautājumu. Polijā mēs esam raduši risinājumu valsts reģionalizācijai. Polijā mums ir operacionālās programmas, kuras ir sadalīts divās grupās. Vispirms ir nacionālās programmas, varam teikt, ka tā ir centralizēta situācija, tad mums ir citas programmas, kuras ir reģionalizētas. Jaunā perspektīva ietvaros ir paredzēta ļoti liels līdzekļu apjoms reģioniem, kuri pārvalda šos fondus un kuri īsteno reģionālos projektus. Es personīgi uzskatu, ka tāda būtu mana atbilde uz eh, situāciju, kur ir eh, jāsavieno centralizācija un reģionalizācija. Polijā šis risinājums ļoti labi darbojas. Pirmo, pirmie soļi tiks spērti jau um, iepriekšējo perspektīvu laikā, un tagad balstoties uz mūsu pieredzi, arī jaunajās perspektīvās mēs esam izveidojuši 16 reģionālās programmas, un bez vēl šīm programmām, un mēs esam izveidojuši vēl vienu lielu programmu, kur, me, kur smērķis ir izveidot labāku kohēziju Polijas austrumos, kur ir vismazāk attīstītākie Polijas reģioni. Un šajā programmā ir eh, iekļauti pieci reģioni. Tas norāda, ka ir iespējams atrasināt organizacionālu risinājumu lai nodrošinātu kohēziju starp centralizāciju un reģionalizāciju. Protams, ar nosacījumu, ka būtu tikai viens cilvēks, kurš organizē visas šīs aktivitātes. Pie mums Polijā šo uzdevumu veids Reģionālās attīstības ministrija. Un pēc spīt šai reģionalizācijai nodrošināt kohēziju. Otra lieta par par šo riska līmeni. Tas ir svarīgi, jo tas ir cieši saistīts ar iekšējo pārvaldības sistēmu, kurai, kurai vajadzētu mums ļaut sasniegt mūsu mērķus. Vienā vārdā var teikt, ka ir jāatrod pēc iespējas labāks līdzsvers šajā jomā un jāatrod arī zelta vidusceļš no vienas puses kontrolas izmaksas un šīs eh, kontrolas sagaidāmie rezultāti. Tāpat laikā jāpaturprātā arī ir pieņemamais riska līmenis, kādu mēs varam nodrošināt. Ja mēs varam pieņemt eh, tikai un vienīgi zēmu riska līmeni, tad no nu, tā var izriet, ka kontrolas izmaksas būs augstākas par šīs kontrolas efektiem. Pavisam nesen arī Eiropas komisija nāks klajā ar dokumentu šajā jomā, par to tiek arī diskutēts revīzijas palātā. Es rūpīgi iepazinos ar šo dokumentu. Redzēju, kā tad, kad mēs runājām par pieļaujam risku, tad no vienas puses mēs runājam par kontrolas izmaksām un arī uh, sagaidāmiem šīs kontrolas efektiem vai rezultātiem. Un tad nākamais jautājums par vienkāršošanu. Maksimāls visu programmu vienkāršošanas mērķis, programmas, kuras tiek finansētas no Eiropas Savienības budžeta. Šī vienkāršošana ir absolūts pamats nepieciešamība, lai samazinātu kļūdu līmeni daudzumu. Mēs redzam, jo sistēma ir sarežģītāka. Arī jo politika ir sarežģītāka, jo lielāks ir iekšējais risks. Tā rezultātā arī programmas izmaksas palielinās. izmaksas, kuras šo riska līmeni varētu novest līdz pieņemamam līmenim. Nu, es to varētu arī, es vēl ilgi par to varētu runāt, bet es domāju, ka pašlaik ar to pietiek. Lūdzu vēlreiz, Jālisanders Kundze, paldies priekšsēdētāji par jūsu pirmo atbildi. Vai arī Nacionālajā plānā jūs arī certificējiet reģionālās un nacionālās programmas, arī reģionālās programmas Polijas austrumdaļai. Nu, redzat arī, redz arī, ka no profesionālā viedokļa jūs esat pēc izglītības auditors vai arī turpināsiet būt auditors vai arī sākot ar brīdi, kad kļūsiet par revizijas palātas locekli, viss, kas attiecas uz interešu konfliktu, tad jūs vienkārši izbeigsiet savu auditoru aktivitātes. Pirmkārt, atbild uz pirmo referents jautājumu. Jā, esmu personīgi atbildīgs pār visu iz... Eiropas komisiju izmaksu apstiprināšanu, kas attiec gan uz nacionālajām programmām, par kurām runāju brīdi atpakaļ, gan arī, kas attiec uz reģionālajām programmām. Ir ļoti specifiska struktūra izveidot, kur tiek piedāvāt tieši reģioniem. Tad darbojas sekojoši. Katrā reģionā ir kāda aģentūra, certifikācijas iestāde. Un tieši šī filiāle arī veic certifikāciju neatkarīgi no izmaksām reģionālajās programmās. Bet pat ja pastāv šādas filiāls, tad tomēr es esmu personīgi atbildīgs par visu dokumentu pārbaudi, dokumentus, kurus iesniedz šīs filiāls. Es esmu tas cilvēks, kurš paraksta certifikātu. Otrs jautājums. Es esmu iekšējais auditors un ārējais auditors. Bet es nestrādāju ārējā auditā. Es vairs neesmu ārējais auditors, un arī šodien es vairs nestrādāju pie CIA certifikācijas. Lūk, esmu pārliecināts, ka nebūs nekāda konflikta, interešu konflikta. Paldies, Makovs kundze. Paldies. Paldies, Kobikungs, par ierašanos. Mans pirmais jautājums. Jūs tagad strādājat uh, reģionālās attīstības ministrijā. Jūsu amats ir tieši saistīts ar Eiropas Savienības fondu izmantošanu jautājums. Kādi ir konkrēti pasākumi, lai cīnītos pret krāpniecību? Kādu esat iecerējuši īstenot? Divus, trīs varbūt piemērus varat sniegt? Un arī atbildība attiecībā uz jūsu darba revīzijas palātā. Otrs jautājums. kā runājam ar iepriekšējo kandidātu dalību valstīm, tā tad ir jātīra pašiem saviem, savu māju. Arī revīzijas palātas starpniecība katrā dalību valstī, bet ko jūs darītu, ja jums nāktos saskarties ar um, Nacionālajām revīzijas palātām, kuras nevēlas veikt šo uzdevumu? Pytanie pierwsze. Otóż w naszych wewnętrznych procedurach. Pirmā atbilde. Mūsu iekšējo procedūru ietverām. Tiecībā uz institūciju, kur veic šo kontroli, mums ir ļoti precīzi noteikumu nosacījumi. Tas pats arī attiecas uz Eiropas līmeni, proti, ja ir kādas aizdomas vai ir identificēts kāds krātniecības gadījums vai kāds pārkāpums, mūsu pienākums ir informēt atbildīgās iestādes. Mūsu polī ir šāda informācijas sistēma par pārkāpumu un krātniecības gadījumiem. Šī sistēma darbojas sekojoši. Certifikācijas institūcija ir pienākums Es uzsveru, tā ir pienākums nodot informāciju, ja tā rodas e, šāda krāpniecības gadījuma aizdevums par šādu veidu gadījumiem. Tā ir jāinformē audita institūcija. Un audita institūcija ir neatkarīga. Tā darbojas Finanšu ministrijas e, ietvaros, un tieši šai audita institūcijai ir jāapkopo visi dokumenti un jānodod dosie uh, birojām, kurš ir ekvivalents Olaf birojam. Tātad īpaši birojas, kurš nodarbojas ar šādiem aizdomu gadījumiem. Otrkārt, šī, šajā audita iestādē institūcijā ir viens uh, cilvēks, kurš pārstāv valdību, un kurš ir atbildīgs par cīņu pret krāpniecību un pārkāpumiem, kuri attiecas tieši uz Eiropas naudas izmantošanu. Visas iesaistītās puses tām ir jāsadarbojas pēc iespējas ciešāk ar šo atbildīgo personu. Šī persona apkopo visu informāciju, analizē un tad arī nodod šo informāciju Olaf ekvivalentam birajam. Otrs jautājums. Ļoti svarīgi nodrošināt sadarbību starp revīzijas palātu un nacionālajiem kontrols, augstākajām kontrols iestādēm, kontrols palātu. Tāda ir arī citās dalībvalstīs. Kādēļ šī sadarbība ir tik svarīga? Jo līgumā mums ir atrunāts konkrēti pienākumi, arī pieredze, kura uzlabojas. Šī pieredze kļūst aizvien labāk, jo mums ir gru, darba grupa, kura cieši sadarbojas ar revīzijas palātu. Šī sadarbība tiks pacelināta. Bet ir arī viena problēma, kur jūs minējāt - neatkarība. Tiec uz nacionālajiem kontrols orgāniem. Vislabākais risinājums šajā problēmā būtu nodrošināt labāku sadarbības ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Lai nacionālajie parlamenti varētu pārliecināt uh, parlamentu komitejas, kuras ir atbildīgas par kontu uzraudzību, vai šie nacionālajie parlamenti piedāvātu iekļaut uh, arī šo kontrolas iestāžu darbības jomā iekļaut arī Eiropas Savienības naudas izlietošanu. Tā ir, tas notiek pašlaik Polijā. Mēs izstrādājam finanšu kontrolas plānu, un mēs arī lūdzam parlamentam, vai tam varētu būt kādi priekšlikumi uz riska, paaugstināto risku un darbības jomu, kur vajadzētu iekļaut centrālajā kontrolē. Mēs ik gadus pārbaudām Eiropas Savienības budžeta izmantošanu un mēs īstenojam arī kontrolas sadarbībā ar revīzijas palātu, palstoties uz kopīgi izstrādātiem, izstrādātām programmām. Es domāju, tas ir labs piemērs, lai varētu atrisināt šādu veidu problēmas. jāsaglabā tāpat laikā arī neatkarības princips visām institūcijām. Lielas paldies! Odīkungs, paldies priekšsēdētāji, godētais Kubikungs. Kāda ir jūsu doma viedoklis attiecībā uz budžeta izpildes termiņiem? Kopš 20 gadiem viss šis uh, audit procedūrās ir samazināts, saīsināts tie termiņi lai šīs pārbaudas institūcijas arī varētu būt uh, vienā fāzē ar procesu attīstību, un arī parlamentam mums bija jāpaskata finanšu reglaments, un tad uh, mums ir šis jautājums attiecībā uz termiņiem. Uh, revizijas palāta. Tad mums ir jāsniedz uh, informācija jūnijā, un tad revizijas palāta sniedz mums savu vidokli septembrī, un tad ir seši mēneši, lai varētu uh, um, veikt konsultācijas, un tad aprīlī mēs balsojam. Um, Jūsuprāt, vai es redzēju, ka jūs esat arī auditors ļoti privātā, privātās institūcijās un valsts institūcijā, vai mēs pir, pēc pirmā trimestra jau varētu saņemt kontus un tad arī otrā trimestra beigās saņemt viedokli no revizijas palātu un tad pēdējā gada trimestrī mēs arī varētu nākt klajā ar politisko balsojumu lai decembra beigās, lai N plus 1 varētu noslēgt budžeta izpildes procedūru. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Priekšsēdētāji, dāmas kungi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo laiks, nu, maksā dārgi, un dažkārt ir grūti pātrināt procedūras. It sevišķi, ja gadu laikā mēs esam pieraduši jau pie noteiktajiem termiņiem, bet, nu, dāmas un kungi, man ir grūti tagad izteikties par šo jautājumu, kā jau es teicu, šī pirmā reize, kad esmu uh, Eiropas parlamentā, un ir, man ir ļoti grūti izteikties par nepieciešamajiem termiņiem, kādi būtu pietiekami nepieciešami, lai tik sārežģīta un arī spēcīga institūcija, kas ir Eiropas komisija, varētu saņemt budžeta izpildi. Eiropas komisijai, protams, ir ļoti kompleks izdevumi dažādās jomās, par to jau runāju brīdi atpakaļ. Tad ir atbildējuši sekojoši. Protams, ka ir jāanalizē šis jautājums padziļināti, jāuzdod pareizie jautājumi. Ir jāraugās, vai esošie termiņi ir atbilstīgi. Mēs, protams, nevēlētos, ka pātrinot šīs procedūras, tas varētu kaut kādā veidā samazināt kontrolas kvalitāti, vēl jo vairāk tādēļ, ka izpildes procedūra pašlaik varbūt parlamentam ir svarīgākā procedūra. Esmu pārliecināts, ka šāda padziļināta analīze būtu liederīga. Šādas analīzes jau tiek īstenots revīzijas palātā. Šī analīze noteikti arī sniegs secinājumus, kas arī attiecīgi tiks jums prezentēt, bet vai šo secinājumu rezultātā tiks saglabāt esošā situācija, vai atkal tas ļaus um, saīsināt kādus termiņus, mēs to vēl nezinām. Tas tiks atrisināts kaut kad nākotnē. Un tad kopumā mums ir jānonāk pie atbildes uz šo jautājumu. Un noslēgumā vēl viena lieta. Nevar jums tagad sniegt tieši atbildi. Budžeta izpildes procedūra ir ļoti kompleksa procedūra. Ir ziņojumi, kur tiek prezentēti, lai varētu spriest par uh, budžeta izpildi. Īpaši šī uzticamības ziņojums DAS ir arī ziņojumi saistīti ar veiktspējas auditu. Un šai procedūrā ir arī jāsaglabā šī pretrunas procedūra. Tas viss ir ļoti sarežģīti. Un pēc peer review, kas notiek revīzijas palātā, un analīzes, kas tiek veikt revīzijas palātā, tad mēs varētu nonākt pie precīzākas atbildes uz šo jautājumu. Paldies! Liels paldies Kubikungam, un tagad pārējām pie nākamā kandidāta. Slovākijas varas iestāžu izvirzītais kandidāts Ladislavs Balko. Lūdzu. Salutiamo il signor Balko, al quale do la parola per la sua. Eh, sveicam eh, Balko kungu mūsu vidū, dodam jums vārdu 5 minūtes. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr. President, Madam Rapport. Eh, labdien, dāmas un kungi, referents kundze, cienījamie deputāti. Man ir liels gods un unikāla iespēja iepazīstināt uh, ar sevi kā ar kandidātu Eiropas uh, revīzijas palātas uh, amatā. Uh, lai varētu sniegt jums ātrāk informāciju, jūs varat iepazīties ar manu dzīves gājumu, kas ir publicēts, un es gribētu izmantot šos ievadu vārdus, lai pastāstītu par sevi un savām idejām. Es ar tādu zinām pazemības ieradies uz šo uzklausīšanu, jo es uh, Es šeit redzu priekšā Eiropas parlamenta deputātus, tāpat arī eh, dažādas, dažādu valstu bijušos ministrus, kas pārstāv visdažādākās politiskās partijas, tāpat tās noteikti jūs vidū ir eh, eksperti eh, tiesību un ekonomikas jomās un citās. Tā tad jums ir ļoti dziļas zināšanas par valsts iestāžu funkcionēšanu, tāpat arī par transnacionālo, nacionālo, reģionālo mm, sadarbības līmeni. Mēs zinām, ka Uh, lai valsts iestādes sniegt atbilstošas pakalpojumus, tās ir jānodrošina ar adekvātu finansējumu. Jūs, kā budžeta kontrolas komiteja, jūs uh, sargājat un nodrošinat Eiropas Savienības finansējumu atbilstošu izmantošanu. Kā perspektīvas uh, revizijas palātas uh, uh kandidāts, es arī gribētu sniegt savu ieguldījumu šajā darbā. Protams, katrs uh, kandidāts, kas ierodas uz uzklausīšanu šeit, gribētu sniegt savu ieguldījumu, lai stiprinātu Eiropas parlamentu kontrolas uh, kapacitāti. Es ceru, ka pašreizējā uzklausīšana un viedokļu apmaiņa, kurā mēs iesaistīsimies pēc dažām minūtēm, uh, būs kā sākuma uh, punkts uh, veiksmīgai mūsu savstarpējā sadarbībai. Es piedāvāju tās eh, zināšanas un iemaņas, ko esmu eh, ieguvis strādājot ilgus gadus trijās darbības jomās. Pirmām kārtām man ir bijuši vairāk vadoši līmeņa amati banku darbībā. Otrām kārtām man ir vadības pieredze valsts pārvaldē. Trešām kārtām es uzskatu, ka eh, zināms plus ir arī man akadēmiskā darbība, jo esmu darbojies kā asociētais profesors finanšu tiesību jomā un man ir teorētiski ļoti labs pamats eh, valsts finansējuma eh, jomā. Es esmu finanšu jurists, un es eh, revīzijas palātā varētu dot ieguldījumu tīri no juridiskā viedokļa izmeklējot finansējumu. Es apzinos, ka budžets un valsts finansējums. Tur nav runa tikai par ieņēmumiem un izdevumiem, kas ir ietērpti ciparos, bet tur ir runa arī par politiskām vērtībām un mērķiem, kuras eh, kā dažādas politiskās grupas jūs pārstāvat un jūs esat tieši Eiropas Savienības pilsoņi ievēlēt pārstāvi šai kontekstā. Es pozitīvi vērtēju to, ka parlamenta pilnvaras ir būtiski stiprinājušās, Lisbonas līgumam stājoties spēkā, un eh, šīs pilnvaras ir stiprinājušās arī attiecībās budžeta procesu. Eiropas Savienības uh, izdevuma noteikšana ir liela uh, prioritāte Eiropas Savienības kontekstā. Un tieši šeit es uzskatu, ka revīzijas palātas veiktās revīzijas ir uh, dod ārkārtīgi lielu pievienoto vērtību. Mēs gribētu līdzdarboties tās darbā. Šīs finanšu un ekonomiskās krīzes laikā mums jānodrošina, lai katrs eiro tiktu iztērēts pēc iespējas labāk kā revīzijas palāca loceklis, es labprāt palīdzētu jums, parlamentam, nodrošināt, lai šie Eiropas līdzekļi tiktu atbilstoši tērēti. Priekšstādātāja kungs, referents kundze, cienījami Eiropas parlamenta locekļi, dāmas un kungi. Šajās ievad, šajos ievad vārdos es centos izklāstīt dažas manas galvenās idejas par manu darbu, ja es tiktu ievēlēts revīzijas palātā. Uh, Man, protams, ir daudz vairāk citu ideju un domu, kuras ir iekļauts manā rakstiskajā atbildē. Es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, un tālāk es turpināšu savā dzimtajā valodā, ņemot vērā to, ka mana valsts šajā komitejā nav pārstāvēta. Varbūt šeit savu, skanēs pirmoreiz. Paldies! Paldies par jūsu uzmanību, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu ļoti interesantiem jautājumiem. Paldies! Vārds referentei. Paldies, Balko kungs. Vēstulē, ko mums nosūtījāt. Atbildēs uz jautājumiem. iepazīstot, iespadī, iepazīstoties ar to, es eh, it kā atļāvos secināt, ka jūs atbildēsiet eh, vairākās valodās, ne tikai angļu. Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka jūs izmantojat arī savu dzimto valodu. Balstoties uz jūsu pieredzi, mēs redzam, ka jā, jūs esat strādājis banku sektorā un citos, jūs esat arī nodarbojies ar uh, akadēmisko darbu, tagad jūs esat premjerministra padomnieks. Bieži vien jūs tiekaties ar saviem uh, studentiem valsts pārvaldībā, bankās un revīzijas struktūrās, tāpēc gribētu uzdot jums jautājumu. Kādi ir uh, kā jūs rīkotos, ja, piemēram, jūs kļūsiet par revīzijas palātas locekli? Ko jūs darītu, ja jums būtu pretējs viedoklis, teiksim, jūsu premjerministram vai kādam no jūsu bijušiem studentiem, kas ieņem kādu amatu. Ir diezgan grūti pateikt studentiem, ka viņiem varbūt nav taisnība. Un jūs eh, diezgan neskaidri atbildējāt eh, jautājumu par to, ko jūs darītu, ja parlaments lemtu, ka jūs neesat visatbilstošākā persona šim darbam. Tas, ko es redzu šajās atbildēs, uh, Mm, ir tās diezgan neskaidrs. Un vēl viena atbilde, kas manī radīja zināmas bažas, bija jūsu domas par uh, sadarbību ar komiteju. Jūs uh, teicāt, ka jūs nozīmētu savu privātā kabineta kādu locekli sadarbībai ar uh, šo komiteju, bet mēs cerējām, ka tas būtu jūs personīgi, kas veikt šo sadarbību, lai mums būtu tāda atvērta un tieši komunikācija ar jums, kā revīzijas palāca locekli. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiešām es izteikšos arī dzimtajā valodā, jo es zinu, ka Eiropas parlamentā daudzvalodība ir ļoti būtisks princips. Es labprāt izteikšos slovāku valodā arī tādēļ, ka jūsu komitejā nav neviena deputāta no Slovākijas, tādēļ būtu ļoti jauki, ja kāds no jums vismaz vienreiz varētu dzirdēt slovāku valodu. Tālāk. Atbildot uz jautājumiem, ko es darīšu, ja es ne, nesaņemšu jūsu atbalstu, procedūrā ir noteikts, ka kandidatūra ir jāatbalsta arī valdībai, un turpmāko procedūru es koordinēšu ar Slovākijas valdību, ar premjerministru, ar vicepremjeru, ar premjerministra vietnieku un eh, raugoties no ētiskā viedokļa, protams, būtu pareizi atsaukt man kandidatūru. E, man eh, ļoti būtiska šķiet sadarbība tieši ar Eiropas parlamentu, un eh, jūs būsiet tāda kā mūsu labā roka. Uh, un revīzijas palātā strādā 800 darbinieku, un, protams, jūsu komitejā nav tik daudz kapacitāšu, lai pieņemtu darbā tik daudz personālu. Mums ir jāveido ļoti cieša sadarbība. Šķiet, ka vienu no jūsu jautājumiem es eh, īsti pareizi nesapratu, jo es jau uh, sāku domāt par savām atbildēm. Vai jūs varat vēlreiz uh, atkārtot pēdējo jautājumu? Sí, bueno, la última pregunta era que usted en, las, en sus respuestas plantea que la. Jā. Jā, paldies. Runa bija par jautājumu par uh, saiknēm ar budžeta kontrolas komiteju. Jūs teicāt, ka jūs nozīmētu kādu no sava biroja darbiniekiem sadarbībā ar mums, bet mēs gribētu, lai jūs pats uh, sazinātos ar mums, bet jūs neatbildējāt arī uz jautājumu par neatkarīgumu, kas notiktu, ja jūsu viedoklis būtu pretējs jūsu premjerministra vai kādu jūs bijušā studenta viedoklim kādā amatā. Uh, tú spoluprácu. E, ja som myslel v tej odpovedi, že... Pēdējais jautājums e, ir vienkāršāks. Tātad, kāda beidosies šī sadarbība? Es, protams, Eh, domāju, ka vajadzētu kādu darbinieku, kas eh, ņemtu vērā jūsu komitejas aktivitātes un varētu mūsu sadarbību atvieglot. Protams, eh, šis starpnieks nebūs vienīgais cilvēks, kas ar jums sazināsies. Es, protams, centīšos pēc iespējas vairāk ar jums sazināties, tajā pašā laikā varbūt neko nepārspīlējot, jo es jums varētu apnikt, ja pārāk bieži šeit ierastos ar saviem priekšlikumiem. Tālāk runājot par neatkarību. Jā, es it kā atradīšos, nu, tagad otrā barikā vienkārši pusē, ne tajā pusē, kur man studenti un valsts iestādes. Īstenībā viss mans dzīves gājums ir bijis saistīts ar finansēm un vienmēr esmu centies aizstāvēt valsts finanses. Un to esmu mācījis arī saviem studentiem. Es, protams, iepazinos arī ar jūsu uh, biogrāfiju, līdz ar to es zinu, ka jūs esat arī juriste. Un, protams, finanšu tiesības varbūt nav tas patīkamākais priekšmets, ko studēt, un es mēģinu saviem studentiem paskaidrot, uh, kā juristi, kas darbojas valsts finansējuma interesēs, īstenībā tā ir ļoti laba iespēja, ļoti labs karjeras tramplīns. Ļoti labprāt es uh, arī aģitētu par jūsu komitejas darbu, jo vairāki ministri un valsts sekretāri man vaicā, īsti, ko tad īsti dara revizijas palāta? Uh, revīzijas palātas aktivitātes netiek pārāk daudz popularizētas, bet īstenībā tā ir viena no galvenajām piecām Eiropas Savienības institūcijām, un revīzijas palātas dienišķā maize ir Eiropas pilsoņu finanšu aizsardzība. Protams, mainās laiki, mainās tikumi, mainās viedokļi, un ja cilvēkiem būs pietiekami daudz informācijas, viņi savu viedokli varēs mainīt. Un nākotnē, ja tikšu ievēlēts par revīzijas palātas locekli, vēlēšos um, rūpēties par valsts finansējumu un mēģināšu iepriekš uh, izvirzīto latiņu pacelt vēl augstāk un uh, vēlēšos arī revizijas palātai manā valstī sniegt visu nepieciešamo informāciju un arī informēšu uh, Eh, visus tātad par jūsu komitejas eh, darbu. Ajāls kundze, vai tas bija pietiekami? Thank you, Miss. Makavejs kundzei paldies. Eh, Balko kungam man ir divi jautājumi. Jūs esat savā valstī bijis iesaistīts pasākumos, kas tika veikti saistībā ar eiro ieviešanu Slovākijā. Jautājums ir tāds, kā jūs vērtojat um, ziņošanas metodoloģiju, kā tiek sniegti makroekonomiskie dati komisijai, no dalībvalstu puses, un eh, kā jūs vērtējat eh, pēdējo eh, ziņojumu sniegšanas gadījumu saistībā ar Grieķiju? Otrs jautājums. Vai jūs mainītu to, kā tiek izvērtēts kļūdu uh, koeficients saistībā ar Eiropas Savienības fondiem, jo vidēji 27 valstīm tiek norādīts šis uh, rādītājs, bet uh, mēs uh, Nedomājam, ka šis vidējais rādītājs būtu svarīgs, jo pastāv milzīgas atšķirības starp konkrētām valstīm, kurām tas ir visaugstākais, kam viszemākais, un man interesētu jūsu viedoklis tā tad, kā jūs prāt būtu jāplūko šie rādītāji katrai dalību valstī. Tak istě, začnem znovu od tej čerstvejšej otázky, od tej druhej otázky. Či... Sākšu ar atbildu uz otro jautājumu. Jā, ja Skaitļi e, vienmēr var būt tādi maldinoši. Es saprotu, ka statistikā ir jāiekļauj arī kaut kāda vidējie rādītāji, bet, protams, šie dati ir jāsaskaņo ar katras valsts um, atsevišķo situāciju. Piemēram, runājot par ekonomikas politiku, Vācijā, Austrijā un Somijā tur kļūdu kvota ir mazāka par 1%, bet citās valstīs tā ir augstāka par 13%. Nu, un patiesība ir kaut kur pa vidu vidusmērs ir kaut kur pa vidu. Es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu paraudzīties uz ekonomiskās attīstības līmeni un IKP uz iedzīvotāju. Varbūt tas būtu tāds atbilstošāks kritērijs. Tālāk atbildot uz ot, pirmo jautājumu par metodoloģiju eiro ieviešanā Slovākijā. Komitejā atkārtoti tika teikts, arī toreiz, kad Slovākija iestājās Eirozonā, tā tad vairākas reizes tika pausts viedoklis, ka tās valstis, kurās ir zemāki ekonomiskās izaugsmas rādītāji, būtu jāpakļauj tādiem mīkstākiem, maigākiem kritērijiem nekā tās valstis, eh, kur ekonomiskā izaugsme ir bijusi straujāka. Es uzskatu, ka esošie kritērija pieci konverģences vai četri konverģences kritēriji ir uh, piemēroti, tie ir pietiekami realistiski, un es esmu pārliecināts. Dobrú a správnu myšlienku, pretože keď si zoberieme 3%. Mm... Ka uh, kritēriji tika izvēlēti pareizi IKP deficīts 3%, nu tas nav nāvis spriedums valstī. Vai 60% parāds. Tagad mēs esam pieredzējuši, ka deficīta līmenis var sasniegt 80 vai pat 100%. Bet eh, šāda situācija, protams, neilgs mūžīgi. Es īstenībā šos kriterijus nemainītu, ja man būtu teikšana. Īsnībā vajadzētu uzdot jautājumu, kā mēs varētu īstenot šos kritērijus. Jo bija kāds brīdis, kad mēs īstenībā nebaidījāmies no inflācijas. Esmu pārliecināts, ka tie ir pareizie kriteriji un tie tiek pareizi izmantot. Paldies! Se non ci Words, if, if... Košam runātājam vārds? Eh, Makavei kundze, kundze, es gribēju tieši par metodoloģiju dzirdēt datu uh, vākšanai. Vai jūs kaut ko mainīt šajā metodoloģijā? Uh, neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnotenie, či... Es īsti nezinu, par kādu metodzo, metodoloģiju jūs te runājat, vai jūs te runājat par uh, atsauces gadu? Uh, Tātad par konkrēto gadu, kad, eh, piemēram, valsts tiek vērtēta tieši gadu pirms tā ir iesniegusi pieteikumu iestāties Eirozonā. Ņemot vērā manu, manis gūto pieredzi, es varu teikt, ka Slovākijā šī metodoloģija neradīja nekādas problēmas. Es eh, ņēmu vērā tieši to pieredzi, kas ir gūta Slovākijā. Metodoloģija bija ļoti labi saskaņot ar to, kas bija Slovākijā. Paldies! non ci sono altre domande, ringraziamo il signor. Eh, paldies, ja nav citi jautājumi, tad mēs pateiksimies tagad Balko kungam un eh, aicināsim eh, zālē īrijas varas iestāžu izvirzīto kandidātu Elinu Šiekungu. Thank you. Allora, diamo la parola al signor O'Shea. Un dodam vārdu O'Shea kungam. Mr. President, um, honorable... Priekšsēdētāji, cienējamie budžeta kontrolas komitejas locekļi, dāmas un kungi, man ir liels gods būt jūsu priekšā šodien, uh, jo esmu savas valsts uh, kandidāts revizijas palātas locekļa amatā. Man ir liels gods būt šeit jūsu komitejas priekšā, jo es uh, pieņemu, ka katram revīzijas palātas loceklim ir nepieciešams uh, mandāts, tātad viņam ir jābūt apstiprinātam uh, no Eiropas parlamenta puses, un Eiropas parlaments tieši pārstāv Eiropas nodokļu maksātāju intereses. Ja jūs apstiprināsiet manu kandidatūru, es būtu ārkārtīgi priecīgs turpmākos Uh, gadus uh, strādāt Gēgenkins uh, kundzes vietā, divus gadus. Gēgenkins kundze darbojās šajā komitejā pēdējos četrus gadus, tagad viņa ir nozīmēta darbā Eiropas komisijā, un ja jūs piekristu, tad es nostrādātu šos divus viņas termiņu pēdējos gadus. Cienījamie komitejas locekļi, mana kvalifikācija šai pozīcijai ir pilnībā izklāstīta manās atbildēs uz jautājumiem, ko esat uzdevuši. Es gribētu norādīt uz eh, vairākiem elementiem, kuri varbūt jums palīdzētu pieņemt lēmumu. Es esmu kvalificēts eh, zvērnāto revidentu asociācijas eh, loceklis Sīrijā. Šis institūts nozīmēja mani pārstāvēt institūtu viņa padomē, un šī padoma ir augstākais zvērnāto revidentu augstākā struktūra ir, ja es esmu kvalificēts eh, revidents, nodokļu auditors, tāpat arī jurists, un eh, man ir liela darba pieredze privātajā sektorā, un es esmu bijis iesaistīts arī valsts eh, finanšu sektorā. Es darbojos policijas dienestu Vīzijas struktūrā īrijā, tātad uh, tur mēs palīdzējām pieņemt lēmumus policijas spēku vadītājiem par 1,5 miljārdu līdzekļu izmantošanu. Tāpat esmu veicis padomdevēja funkcijas uh, dažādos uh, valsts sektora elementos. Bet viss šī pieredze ir izklāstīta atbildēs uz jautājumiem. Kā es paradu sadarboties ar Kokobu? Es eh, parādzu, ka ir nepieciešama maksimāla savstarpēja sadarbība starp jūsu komiteju un uh, revīzijas palātu. Es, uh, ja tikšu ievēlēts, tad es noteikti tiktos ar kaut kādu locekļiem formālā veidā un tāpat arī neformāli. Es nezinu, uh, kādu atbildības jomu revīzijas palātas priekšsēdētājs man piešķirtu, bet es pieņemu, ka ja tā būtu joma, kura interesētu jebkuru no jums, un uh, tad es gribētu, lai jūs justos pilnīgi brīvi, lai jūs varētu man piezvanīt vai uzrakstīt uh, e-pastu, un es domāju, ka būtu pilnīgi atbilstoši, ja jums būtu arī mans mobilā tālruņa numurs, man elektroniskā pasta adrese, un uzskatu, ka šis tiešais kontakts starp jums un mani būtu pilnīgi obligāts. Mums ir jānodrošina ļoti cieši saiknes starp uh, tieši uh, Eh, ievēlētiem Eiropas pilsoņu pārstāvjiem un starp tiem, kas ir atbildīgi par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Jo es no savas puses revīzijas palātā tātad sniegtu šo pārliecību, ka līdzekļi ir atbilstoši izmantoti. Es ierosinātu aktīvi jūs līdzdarboties jebkurā revīzijas darbā, ko es veicu. Es aicinātu jūs arī piedalīties kādās, eh, kādos audita darbos, jūs varētu palūkoties arī, kā notiek revīzijas plānošana. Man ir profesionāla pieredze šajos jautājumos, un es domāju, ka es varētu dot uh, lielu pievienoto vērtību, ja es būtu tieši iesaistīts uh, revīzijas darba plānošanā, veikšanā un finalizēšanā. Es gribētu darboties ļoti tiešā veidā revīzijas palātā. Es personīgi gribētu uzmanību pievērst vienai jomai, kas man ļoti interesē, un tas ir uh, šī papildus uh, vērtība. Privātā sektorā es vienmēr uzdodu šo jautājumu. Vai es saņemu atbilstošu vērtību par līdzekļiem, un revīzijā es uzdodu jautājumu, vai es savu naudu būtu iztērējis tādā pašā veidā, vai es būtu cerējis saņemt ko vairāk, un vai es būtu, vai es nākošreiz darītu kaut ko savādāk, un es uzskatu, ka uh, Tieši šāds skatījums tieši ietekmē to, ko Eiropas pilsoņi no mums sagaida. Dāmas un kungi, es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Es gribētu e, detalizētāk atbildēt vēl uz ceturto jautājumu, kur ir runa par uh, manu atkāpšanos no iepriekšējiem uh, avatiem. Un es uh, jau esmu nosūtījis jūs referentē vairākas vēstules, kur es apstiprinu, ka es atkāpšos no šiem daudziem amatiem, uh, kuri man šobrīd ir un, un kuri man ir bijuši. Tas arī ir viss, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Vārds uh, referents kundzei. Uh, paldies, Ošēkungs gribētu jums pateikties par šīm vēstulēm, ko esat nosūtījis, un es arī tās nodošu tālāk, tā lai visi kolēģi var iepazīties ar šīm vēstulēm. Dos, dos, tu, no, ah, es okay. Sí, pues le vuelvo a dar la bienvenida. Neliela tehniska problēma. Bet turpinām darbu. Tā tad vēlreiz gribu pateikties jums par to, kas esat ieradies komitejā un gribētu atkārtot uh, pateicību par uh, man nosūtītajām vēstulēm, kur jūs esat uzskaitījis uh, savus dažādos amatus un pienākumus, kuri droši vien varētu jūs nodarbināt mūžīgi. ir eh, skaidrredzams, ka jums ir bijusi ļoti blīva darba pieredze. Viena lieta, ko jūs nesat minējis savās atbildēs, ir jautājums par St. Andrews eh, revīzijas grupu un par atkāpšanos. Tas viss ir saistīts, tātad jautājums bija saistīts ar, eh, ar terorismam saistītu līdzekļu izlietēm uzraudzīšanu. Vai jūs varētu izgaismot šo jautājumu? Tas ir radījis zināmas bažas. Uh, mans viedoklis, protams, būs atkarīgs no jūsu atbildes. Tad, kad jums tika jautāts, vai jūs uh, deklarēsiet savu finanšu interešu deklarāciju, jūs esat vienīgais kandidāts, uh, kurš ir norādījis, ka ja visi pārējie to darīs, tad es arī darīšu. Pārējie ir gatavi to darīt. Un pilnīgi skaidri viņi teikuši, ka viņi iesniegs revizijas palātas priekšsādātājam uh, šīs deklarācijas, bet gribu norādīt, ka mēs vienmēr esam prasījuši, lai šī interešu deklarācija tiktu iesniegta, un uh, es pieņemu, ka jūs tīri profesionālā ziņā labi pārzinat šo etikas kodeksu, un mums būtu gribējies, lai jūs būtu tāds tiešāks un tiešāk pieņemt uzreiz šo finanšu interešu deklarācijas publicēšanu un atklāšanu. Otrām kārtām. Jūs arī norādījāt otrajā punktā, otrajā jautājumā, kur tika uzdots jautājums, ko jūs darīt, ja tiktu konstatētas kādas neregularitātes vai krāpšana vai korupcija ar uh, kādu amatpersonu, kas nāk no jūsu valsts. Jūs ļoti skaidri norādījāt, ka jūs prasītu, lai palātas uh, priekšsēdētājs uh, šī attiecīgā ziņojuma vai jautājuma gadījumā nozīmētu citu revīzijas palātas locekli. Vai jūs varētu paskaidrot to, kāpēc tas būtu nepieciešams? Kāpēc uh, vajadzētu šādu rīcību? Un vēl viena lieta, ko es gribētu no jums uzzināt. Lasīju jūs atbildes par jūsu pieredzi. Pirmo reizi es uh, redzu Jautājumi par nacionālajām deklarācijām un to noderīgumu dažkārt mums ir tāda sajūta, ka mēs uh, strādājam gluži pa tukšo. Mēs nesaņemam šīs nacionālās deklarācijas, bet uh, jūs arī norādat uz šo faktu, ka šīs nacionālās deklarācijas varbūt nemaz nav tik noderīgas un vajadzīgas. Un tālāk jūs runājat par revīziju un par uh, revidentu institūtu. kad revīzijas. Eh, runājot par revīziju, jūs teicāt, ka eh, revidējumā institūcija mācās no revidenta. Mēs domājam, ka šeit nevajadzētu izvirzīt tādas kā upuru un uzbrucēju attiecības, bet tai jābūt eh, sadarbībai revīzijas procesā, un šis pieņēmums mums liekas ārkārtīgi svarīgs, un tieši tāpēc labi, ka uh, revīzijas palātas kandidāts to ir noraidījis de la auditoría. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs punkts, kas ir svarīgs augsts kvalitātes un augsts līmeņa auditā. Kā mēs uh, varēsim izsekot tiem priekšlikumiem, kas nāks no revīzijas palātas un kāds būs to turpmākais liktenis? Paldies! Thank you, Ms. Uh, Leasander, for. Paldies, referents kundze, par šiem jautājumiem, un es gribētu atbildēt tādā kārtībā, kā jūs tos arī uzdevāt. Pirmkārt, par St. Andrews pārskatu. Eiropas uh, institūcijas ir bijušas ļoti labas pret īriju daudzos veidos, un viens veids, kā palīdzība tika sniegta, tas bija uh, finanšu atbalsts, lai uh, veicinātu uh, mieru procesu Ziemeļīrijā. Un man un daudziem citiem ir uh, ticis prasīts izvērtēt tās izpilda uh, struktūras, kas izrietēja no uh, šī mierlīguma, kas tika noslēgts pēc desmit gadiem. Pēc tam 2006. gadā tika noslēgts St. Andrews mierlīgums, un tā rezultātā vairāk arī es tika nozīmēts, lai mēs izvērtētu to, kā strādā izpildu institūcijas, kas ir izveidots, iz, izvietot no šī Good Friday nolīguma. Uh, tādās jomās kā turismā, veselības aprūpas veicināšanā un vēl citās sešās atbildības jomās. Mēs eh, izvērtējām šo struktūru pārvaldību, mēs eh, novadījām sanāksmes un sniedzām ziņojumu, kas tika eh, prez, prez, prezentēts uh, Dienvidu un Ziemeļīrijas uh, ministru padomē, tātad kurā bija gan Ziemeļ, gan Dienvidu īrijas ministri. Uh, Uh, manas darba attiecības, uh, darbs tur ir veikts, es esmu iesniedzis uh, ārlietu departamenta dokumentu, kas apliecina manu līdzdalību un darbu šai projektā. Un tādas arī ir manas saiknes ar šo konkrēto darbu, ar šo konkrēto struktūru. Pārējot uz otro jautājumu par uh, manu interešu deklarācijas publicēšanu. Man absolūti nav nekāda problēma, ja tā tiek publicēta tagad, vai, ja tā tiek iesniegta jebkuram kokubu loceklim, kas vēlas to iepazīties, eh, to varētu arī publicēt revīzijas palātas eh, mājaslapā, tad, kad, un ja es tiktu ievēlēts, man absolūti nav nekāda problēma to darīt. Un es nedomāju nekādā veidā sevi kaut kā eh, atbrīvot no atbildības. Tātad sniedz jums pilnu pārliecību, ka tāds ir mans nolūks, ka esmu apņēmības un vēlmes pilns publicēt šo deklarāciju, ja tā ir nepieciešama. Nākošais jautājums par neregulārtātēm vai krāpšanu. E, pastāv instrukcija e, krāpšanas jomā palātai. E, tā tika pieņemta 2004. gadā, un es pilnībā izpildītu šo instrukciju, ja būtu kāds krāpšanas gadījums, kurā būtu iesaistīta mana valsts vai jebkura cita valsts. Pastāv Šobrīd ekonomiskā krīze leipslīd Eiropā. Daudz Eiropas pilsoņi ir ļoti sarežģītā situācijā, un es domāju, ka ir jābūt pilnīgai un absolūtai drošībai, ka persona, kas jebkādā veidā ir iesaistīta Eiropas finansējumā, lai ārkārtīgi uzmanīgi un rūpīgi un delikāti rīkotos, lai eh, neiesaistītu sevi kādā krāpšanas gadījumā doma, ko es izteicu runājot šeit par interešu konfliktu, ir tāda, ka. Jā, ja šāds interešu konflikts, teiksim, rastos, es gribētu nodrošināties, lai es nekādā veidā nebūtu varēts ticis iesaistīts šādā konfliktā. Un tāpēc es uzskatīju, ka tas būtu svarīgi arī informēt kokobu locekļus, tātad, ko es darītu, kā es rīkotos, ja šāds uh, gadījums uh, realizētos. Runājot par nacionālajām deklarācijām. Domāju, ka šīs valsts deklarācijas ļoti svarīgas, esmu principā par tām. Šobrīd šīs deklarācijas var izmantot divos ļoti svarīgos veidos. Pirmkārt, tās eh, revidents var izmantot eh, revīzijas darbā, lai pārliecinātos par eh, spēkā esošajām kontrolas sistēmām. Un, ja revidents ir pārliecinātāks par to, kādas kontrolas sistēmas darbojas, tad tas nozīmē, ka mazāk um, testēšana uz vietas ir nepieciešama, un tas var savukārt ietaupīt līdzekļus, un auditu var paveikt ātrāk, un tas ļauj revidentiem pievērst uzmanību citām jomām, kuras varētu būt auglīgākas revīzijas darbā. Otrām kārtām, valstu deklarācijas var izmantot kā zināms, kā zināms vadības instrumentus, kā zināms revīzijas pierādījums kā tādus. Un domāju, ka tā ir vēl viena ļoti svarīga joma, kurā mēs varam samazināt šo uh, testēšanu, kur atkal varētu ietaupīt līdzekļus un nav uh, laiku. Valstu deklarācijas ir tikai tik daudz vērtas, uh, cik liels darbs tajās ir ieguldīts. Un jā, es saprotu, ka uh, zināma revīzijas standartu harmonizācija būs nepieciešama, jo, piemēram, dažādās valstīs pastāv dažādi gada noslēguma datumi, eh, ir valsts, kurās ir uzkrājuma metode, citās nē, ir eh, valstu institūri, kuri drīkst eh, finanšu saņēmēju tieši auditēt, citur atkal nevar. De, dažām valstīm ir liela revīzijas biroja, kur aplūko iekšējās kontrolas funkcijas un veic arī ārējo revīziju. Uh, Tātad, lai to visu vienādi attiecināt un veikt 27 dalību valstīs, šobrīd tiek veikts izmēģinājuma pētījums. Es domāju, ka šī pētījuma rezultāti būs ļoti būtiski, lai mēs konstatētu, kā un nevis vai šīs nacionālās deklarācijas varētu izmantot revīzijas palātā nākotnē. Es pieņemu jūs teikto uh, referents kundze par to, ka auditējumais ir līdzdarb, bojošā puse. Mēs kalpojam Eiropas nodokļu maksātāju interesēm. Cilvēki, kas eh, tērē līdzekļus un tie, kas sniedz eh, pārliecību par eh, šo līdzekļu izlietojumu, mēs esam tie, kuri sniedz šo papildus vērtību, un mums ir jāsaprot, kāpēc mēs esam un kādu labumu mēs ar savu darbu dosim katrā turpmākajā gadā. runājot par to, kā vajadzētu veikt pēcapsakošanas darbu uh, revīzijai. Revīzija ir dārgs darbs, sarežģīts, un tas ir nepieciešams. Bet, lai samazinātu šos izdevumus un lai palielinātu vērtību un arī ietekmi, tad ir nepieciešams pēcrevīzijas darbs. Manuprāt, nav jēga uzdot jautājumu. Šeit ir uh, ieteikums. Tātad nav jēga dot ieteikumu un nesakot, vai nākamā gadā šī, šis ieteikums ir uh, īstenots. Un visās revīzijās, kur es esmu iesaistīts, jebkurā posmā vai pakāpē, es vienmēr cenšos saprast, vai ir gūta kaut kāda mācība no iepriekšējās darbības, no iepriekšējās revīzijas, un vai šie secinājumi ir iestrādāti tātad pašreizējā darbā. Un referents kundze, man šķiet, es atbildēju pieciem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, bet, uh, ja ir vēl kādi papildus jautājumi, es ar lielāko prieku atbildēšu arī uz tiem. Honorable Ayala Sender. Sanders kundzei vārds. Makavejs kundzei vārds. Man ir trīs jautājumi, centīšos uzdot tos īsti. Pirmais jautājums. Par uh, šiem uzticamības paziņojumiem, kāda ir jūsu nostāja? Vai jūs domājat, ka procedūru vajadzētu mainīt, lai padarītu tos par tādu būtiskāku instrumentu? Vai arī jūs uzskatāt, ka pietiekam pozitīvs rezultāts sasniegts? Otrais jautājums. Uh, Jūs atcaucāties uz uh, vērtību par līdzekļu izlietojumu. Jūs stāstījāt, kāds ir jūsu skatījums uz uh, tēriņiem. Gribētu runāt par valsts pasūtījumu, kas ir vislielākā riska joma korupcijas ziņā, arī saistībā ar Eiropas līdzekļu izmantojumu. Vai jums ir pieredze šajā jomā, un, ja tā, tad vai jūs esat apņēmības pilns uh, strādāt arī saistībā ar valsts pasūtījumu un uh, krāpniecību, kas uh, korupcija, kas novad pie krāpniecības. Un trešais jautājums. Revīzijas palātai ir jāsadarbojas ar eh, dalību valstu kompetētajām revīzijas iestādēm. Jūs redzēsiet, ka dalību valstīs ir revīzijas iestādes, kuras nav tik eh, gribošas sadarboties vai arī veikt savus pienākumus profesionālā un neatkarīgā veidā dažādu iemeslu dēļ. Vai jūs esat gatavs šādai situācijai? Kāda būtu jūsu stratēģija un pieeja? I, I, I actually... Es principā būtu pār procedūru saistībā ar DAS deklarāciju. Pirmām kārtām tas ļauj uzmanību pievērst kontrols mehānismiem, un es vienmēr esmu atbalstījis to, kas saka, ja cilvēkam iedod zīvi, tad viņš ir pabarots uz dienu, bet ja cilvēkam iemāc makšķerēt, tas nozīmē, ka viņš varēs izdzīvot visu turpmāko mūžu. Un es domāju, ka tieši tā ir kontrolas jēga organizāciju veicināt, aicināt, lai tā izmanto kontrols mehānismus visu laiku. Un tādā, tādējādi mēs nedarbojamies tikai kā revidenti. Tātad atnākam gada beigās paskatāmies, kas ir izdarīts, bet uh, revidents veicina šo atbildības kultūru, kultūras iesakņošanos un uh, īstenošanos. Kontrolas vides novērtējums ir ļoti svarīgs pirmais solis, jo tas ļauj konstatēt, cik liels papildu darbs ir jāveic, lai nodrošinātu šo 95% pārliecības līmeni, izvērtējot kontrolas pieeju un arī veicot substantīvo testēšanu. Es domāju, ka šī pieeja maksimizē to pievienoto vērtību, ko dod revīzija. Un tāpat laikā arī samazina izmaksas šīs pārliecības saņemšanai. Tāpēc es ļoti uzmanīgi attiecos pret šo pārliecību, ka kontrolas vides izvērtējums bija pamatīgi veikts un ka arī atbilstoši līmeņa un apjoma substantīvā testēšana tik veikta un ka izvērētie, izvēlētie paraugi šie substantīvai testēšanai tika paņemti no homogēnas uh, darījumu vai rādītāju teiksim, grupas. DAS deklarācija, runājot par procedūru, ir daudz uh, garlaicīgāka nekā ziņojuma lasīšana. Un domāju, ka šī DAS ziņojuma pierādīšana principā ir spēja izstrādāt ļoti detalizētu ziņojumu Eiropas uh, nodokļu maksātājiem un kokabū par līdzekļu izmantojumu. Runājot par šo papildus vērtību, valsts pasūtījums ir ļoti būtisks vairāku iemeslu dēļ. Eiropas uh, budžets ir apmēram 120 miljārdi, apmēram 80% tiek iztērēta dalība valstīs, 50% lauksaimniecībai, 1 trešdaļa kohēzijai un 7% tiek uh, paturēta institūcija darbības nodrošināšanai Eiropas Savienībā. Valsts pasūtījumā Kontrola ir ārkārtīgi nepieciešama. Šiem kontrols mehānismiem jābūt caurskatāmiem, tos ir jārevidē. Un ir jābūt izsakojamības ķēdē, jābūt pierādījumiem, kas parāda, vai viss veikts pareizi. Un ja kāds, kas ir atbildīgs par valsts līdzekļiem, uh, Eh, ja nedara to visu pareizi, tad tā ir eh, liela neveiksma izgāšanās, jo tādā veidā tiek pievilktā uzticība, ko Eiropas eh, cilvēki ir devuši. Tātad šīs personas atbildība un visu to atbildību, kuri tērē līdzekļus, un arī visu revīzijas palādu locekļu atbildību, kur pārskat visus šos jautājumus, ir tieši tāda, jo patiesībai ir uh, jāpastāv, ziņojumi ir jāizstrādā, lietas ir jāpasaka, un es uzskatu, ka valsts pasūtījums ir ļoti būtiska joma, jo cilvēki, jo tādā veidā tiek tērēta eh, cilvēku smagi nopelnīta nodokļu nauda, un cilvēkiem tāpēc ir jābūt tiesīgiem zināt, kā revīzijas palāta un koka rūpējas par šo eh, līdzekļu izlietojumu. Runājot par nacionālo valsts struktūrām, revīzijas struktūrām. Principā mēs veicam vienu un to pašu darbu revīzijas palāta un uh, valstu revīzijas uh, iestādes. Mēs uh, veicam pārbaudas, revīzijas, mēs esam ārējie auditori. Un, ja valstu iestādes nevēlas sadarbot, tad ir vairākas lietas, ko var darīt. Pirmām kārtām es tieši grieztos pie kāda, kurš negrib ar mani sadarboties. Es gribētu zināt, kāpēc. Un es domāju, ka esmu gluži saprātīgs cilvēks un ka es varētu viņus pārliecināt, ka pirmkārt viņiem nav no kā baidīties, jo pie šī aspekta tieši ir jāstrādā un tieši tas varētu dot papildus vērtību. Gribu norādīt, pirms vairākiem gadiem es domāju, ka Eiropas revīzijas palāta un komisija varētu, ka tām ir daudz ciešāka sadarbība Tas ilgu laiku bija negatīvs, un uh, pēdējā laikā tas ir pozitīvs, un uh, tas ir bijis pozitīvs arī attiecībā uz lauksaimniecības iz, iz, izdevumiem. Es dzirdēju, ka uh, Semets kungs, kurš bija atbildīgs par revīziju, kāds, kāds bija viedoklis par viņu. Viņš teica, ka pozitīvs das ir, pozitīva das nodrošināšana ir viena no viņa prioritātēm, un es domāju, ka tās, ka revīzijas palāca ikgadējā ziņojumā šī jautājuma pieminēšana mazāk un mazāk nozīmē, ka kaut kas ir iegūts un uh, ka uh, valstu valdībām ir uz ko tiekties. Es uzskatu, ka revīzija un sadarbības starp revīzijas palātu un uh, dalībvalstu institūcijām ir kaut kas ļoti pozitīvs, un ja es sastaptos ar kādu negativitāti, es ar to censtos tikt galā ļoti pozitīvā veidā. Thank you for your question. Paldies par jūsu jautājumiem. Vai ir vēl kādi papildus jautājumi? saistībā ar manām atbildēm. And, uh... Man ir ļoti īsa piezīme. Protams, dalību valstīs, vismaz dažās no dalību valstīm būs uh, vairāk cilvēku un iestādes, kas nevēlēsies ar jums sadarboties. Un, protams, uh, Viņi mēģina kaut kādā veidā aizstāvēt šīs kļūmes, viņi ir sistēmas daļa, jums vienkārši, nu, uz to jābūt sagatavotam. Paldies, paldies, protams, es ņemšu vērā jūs piezīmi. Es vēlējos teikt, ka tagad tiek izstrādāts īpaši finanšu regulējums un Ja man iecels uh, revīzijas palātā, es, protams, ņemšu vērā jūsu teikto un Protams, jāpadomā, ka ir iesniegti arī grozījumi finanšu regulai, un, protams, tas varētu kaut kādā veidā arī situāciju nākotnē uzlabot. Paldies. Odīkums, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par uh, audit kvalitāti valsts sektorā. Jo pilsoņi, pilsoņu pārstāvi, kas esam mēs, Pēc tam, kas notika ar Grieķiju, protams, var rasties jautājumi par eh, Nacionālo revīzijas palātu darbu tieši valsts naudas pārvaldībā. Un, ja arī skatītos, kāda ir šī kvalitāte citās dalību valstīs, kas sniedz savu viedokli par Grieķijas situāciju, tad mēs redzēsim, ka ārkārtīgi atšķirīga ir situācija arī citās dalību valstīs. Un neviens eh, īstenībā ne, otru nemaz nevar mācīt, jo katram situācija ir diezgan uh, īpašs. Un kāda ir situācija, kāds ir viedoklis jums šajā jautājumā? Vai jūs pats būtu gatavs arī būt gatavs tik kontrolētam, un kā jums liekas, kā darbojas Eiropas revīzijas palāta, kāda ir tās auditu kvalitāte? Paldies. Question. In terms of the quality... Ja mēs runājam par revīzijas kvalitāti valsts sektorā, es vēlējos skaidru un gaišu pateikt sekojošo. Šeit tika neminēta vērtība, eh, tas nav minēts līgumā, un revizijas palāta, protams, eh, aplūko īpašos ziņojumus, un, ja mēs runājam par šiem īpašiem ziņojumiem, es konstatēju, ka 26 ka ir nepieciešami 26 mēneši eh, no tā brīža, kad ir radusies doma par īpašo ziņojumu līdz ziņojumu publiskošanai. Es domāju, ka šeit varētu kaut ko pātrināt, procesu varētu pātrināt. Tad, kad īpašais ziņojums tiek publiskots, tad, protams, tam ir konkrēts iemesls. Un es nedomāju, ka mūsu nodokļu maksātāji sagaida, lai mēs te vienkārši vilktu gumiju 26 mēnešus pirms dot atbildi uz urdošiem jautājumiem, kādēļ mm, šis ziņojums vispār ir ticis sastādīts. Tā tad ir jāpātrina temps, un tas ir ļoti nopietni arī valsts sektoram. Protams, valsts sektorā situācija noteikti ir atšķirīga no situācijas privātajā sektorā, bet es teiktu, ka kvalitāte un temps ir būtiski principi, jo, protams, ir jābūt zināmiem kompromisiem, lai saņemtu informāciju un saņemtu informāciju tieši konkrētajā brīdī un saņemtu simtprocentīgi informāciju. Un informācijas nekavējoša saņemšana, protams, ir eh, pareizā pieeja. Tāpat deputāts eh, runāja par konkrētu dalību valsti Protams, es vēl neesmu revīzijas palātas loceklis, es varu iepazīties tikai ar to informāciju, kas ir pieejams plašaziņas līdzekļos, bet eh, tika uzdots tāds jautājums par atskaitīšanos un. Es jums varu paust savu personīgo viedokli kā pilsonis un e, esmu arī profesionāls grāmatvedis. Mums ir nepieciešama konsekvence un grāmatvedība ir jāveic tā, kā tā norisinājās pagājušajā gadā, tad procedūrai ir jābūt vienkārša, vienādai gan šogad, gan nākamgad, gan arī iepriekšējos gados. Un ja ir kāda informācija par kontiem, un tā nav eh, konsekventa, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ja kāds mēģina mainīt grāmatvedības politiku, tad ir uh, jābūt eh, konkrētiem atskaits rādītājiem, lai, piemēram, eh, pagājušā gada skaitļus varētu salīdzināt ar šī gada skaitļiem, kas būs pieņemt ņemot vērā jaunās politikas vadlīnijas. Ja mēs runājam par tādu radošo grāmatvedību, jums ir jāsaprot, kas ir grāmatvedība principā, tātad jums ir uh, Eh, jābūt gatavam redzēt tālāk, jums ir jābūt gatavam redzēt ko vairāk, ne tikai skaitļu rindiņas, un eh, jāsaprot, ja cilvēki mēdz blefot un stāstīt nepatiesību. Un ja viņi redzēs, ka jūs esat pietiekami pieredzējis, gan uh, darbojaties ar skaitļiem, gan arī varat uh, saprast cilvēku rīcību, tad viņi nemēģinās turpmāk blefot un jūs apmānīt. Protams, eh, revidentiem ir jāizsargā cieņa, eh, labā reputācija, un mēs nevēlamies pieņemt, pieļaut, lai kādi mēģinātu te kaut ko krāpt, eh, mēģinātu darīt nelikumības un sagrozīt skaitļus. Jūs nevarat sagrozīt statistiku vienkārši nomainot galveno statiķi. statistiķi. Uh, Vai revizijas palātu arī vajadzētu pakļaut revīzijai? Jā, es pilnībā tam piekrītu. Revīziju veids neatkarīgi grāmatveži, viņi, piemēram, mūsu palātā veids tādu neatkarīgu pārskatu un sastāda arī tas ziņojumu, nu, vismaz eh, mūsu termiņos runājot. Protams, mums uh, ir jātiek pakļautiem kontrolē, un tas būtu ļoti egostīs, egoistiski, ja revīzijas palāta uh, vēlētos kontrolēt visus pārējos, bet nevēlētos, lai to kontrolē kāds cits. Tā tad uh, es domāju, uh, tas ir ļoti būtisks princips. Mums ir jābūt atklātiem un caurskatāmiem. Paldies! Greisels kundze lūdzu. Nu, īstenībā jūs esat tik entuziastisks, ka man ir prieks jūsos klausīties, un es ceru, ka šis prieks arī izpaudīsies sadarbojoties ar parlamentu nākotnē. Vēlējos jūs tagad saukt pie atbildības, tātad revizijas palātas locekļi nedrīkst sargāt paši savus valstis, darboties nacionālajās interesēs. Un īstenībā ir eh, dzirdēts šis un tas, tādēļ es vēlējos jums pateikt, ka jums ir jāzina, kāds spiediens uz jums tiks iz, izdarīts Un, protams, jums nebūs viegli darboties šajā amatā, ko tādu mēs jau piedzīvojam paši savā valstī. Es vēlējos pateikt, jūs bijāt tas uh, kandidāts, kas teica, ka noteikti eh, sadarbosieties ar parlamentu. Mums, protams, nav tik vienkārši vienmēr sazināties ar Luksemburgu. Tādēļ vēlējos jūs turēt pie dotā vārda. Uh, jums tiešām būtu jāierodas pie mums, jāsazinās ar mums, jo bieži vien mums ar revīzijas palāti, palāti ir tādi nepietiekami kontakti, un, protams, tas rada arī problēmas nākotnes sadarbībā. Es domāju, ka mēs varētu sadarbību nākotnē uzlabot. Jūs teicāt, ka vajadzētu arī samazināt termiņu uh, īpašo ziņojumu izstrādāšanai. Uh, Protams, eh, ir jāuzlabo eh, gan ziņojumu sagatavošanas tēmas, gan arī to saturs, jo bieži vien secinājumi nav pārāk līdzsvaroti. Es vēlējos teikt, ka mums ir Eh, nepieciešams eh, plašāks tematiskais loks, mums ir eh, jāpadomā, ka ir nepieciešams arī vairāk informācijas. Bieži vien mums daudz kas ir jāizdomā pašiem, un tas ir ļoti grūti tālāk runājot par personālu, par decentralizāciju, par to tiek runāts jau desmit gadu laikā, ir runa par eksternalizāciju, un mēs vēl neesam saņēmuši nevienu dokumentu, nevienu īpašo ziņojumu šajā kontekstā. Tas patiešām būtu sagaidāms pēc iespējas ātrāks. Tas Tas pats attiecas arī uz ārpolitiku, uz īpašiem pārstāvjiem. Viņi ceļo apkārt visai pasaulē, un es īsti nesaprotu, uh, kā tiek iztērēt viņiem piešķirtie līdzekļi. Protams, es saprotu, ka jūs nevēlaties uh, kļūt tāds varbūt nepopulārs savu kolēģu vidū, bet, nu, es ceru, ka ņemsiet uh, manus vārdus vērā. Paldies. Paldies, Greislas kundzei, saka Ošī kungs, paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jūs noteikti varat uh, uzskatīt, ka turēšu savu solījumu. Tad, kad es došos uz Briseli, es vienmēr arī sazināšos ar jūsu komitejas locekļiem. Es uzskatu. Jo lielāka demokrātija šeit valdīs, jo mēs aktīvāk pārstāvēsim savus pilsoņus, jo vairāk tas nāks par labu mūsu nodokļu maksātājiem. Mm. Man ir jau bijušas diskusijas ar jūsu deputātiem, un jūsu noskaņojums, jūsu entuziasms patiešām ir pareizā pieeja. Es uzskatu, ka runājot par eh, tādiem jautājumiem kā īpašais ziņojums, jūsu komitejas locekļi noteikti ir jāuzklausa, jo, protams, ja kāds runā par īpašā ziņojuma sagatavojumu, tas jau ir pareizais solis uz priekšu, un tas arī rada pareizu iespaidu, pareizi uztveri tiem cilvēkiem, ko mēs kontrolēsim. Protams, īpašais ziņojums mums jārunā arī par uh, uh, iegūto vērtību. Ja mēs runājam par uh, nacionālo identitāti pretstatā Eiropas identitātei, tas, protams, ir ļoti būtiski, un labi, ka jūs šādu jautājumu uzdodat. Uh, revīzijas palātas locekļiem un arī citu Eiropas institūciju locekļiem. Es nevaru teikt, ka ja es tikšu apstiprināts šajā amatā, es būšu Eiropas uh, ierēdnis. Īsnībā mani būs pieņemuši darbā Eiropas saimnības pilsoņi. Un īstenībā nacionālai identitātei ir jāiet eh, roku rokā ar Eiropas identitāti, ne aiz Eiropas identitātes, ne blakus tai. Un īstenībā mani galvenie vērtētāji, mani priekšnieki būs eh, Eiropas Savienības pilsoņi. Un eh, šo priekšnieku vietnieki būs jūsu komitejas deputāti. Jūs esat tie cilvēki, ko Eiropas Savienībā vēlas redzēt pilsoņi. Uh, un jūs šo darbu esat uh, saņēmuši pateicoties viņiem, mūsu nodokļu maksātājiem. Un, protams, mums ir jāpadomā par to, ka šie pilsoņi ir arī uzticējuši savu finansējumu mums, tātad savus nodokļus, un mēs to varam pārvaldīt. Es mm, domāju, ka atbildēju uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, bet ja kaut ko izlaidu, Gresls kundze, lūdzu norādiet. Paldies! Prego, no Ailes kundzei vārds. Paldies! La traducción, porque estaba atenta a la traducción española más que a las palabras del señor Sea. Eh, pero he querido... Paldies! Um, es uh, nezinu, vai es pareizi sapratu. Man šķiet, Grēslas kundze arī vēlējās lūgt jūsu palīdzību. Nevis, uh, viņa, teica, viņa neteica, ka mēs palīdzēsim jums, bet vēlējās taisnīgi, lai jūs palīdzat mums. Es vēlējos pateikt, ka jūs patiešām esat ļoti entuziastiski noskaņots, jūs esat uh, tāds kaismas pilns ķerties pie šī darba, varbūt, ka jūs jau esat gatavs ieviest kāds jauninājums. Uh, Tas ir jautājums, kas īstenībā, nu, nav manā kompetencē. Protams, ja Eh, es tikšu ievēlēts amatā un eh, paveikšu labu darbu, nu es būšu ļoti priecīgs, ja jūs eh, mani arī atzinīgi novērtēsiet. Paldies. Veselējies. Paldies, Ejālēs Enders, kundze. Grazie. Ringraziamo per questa audizione. Noi ci vediamo domani mattina. Paldies. Paldies par uzklausīšanu un darbu. Turpināsim rīt deviņos. Paldies vēlreiz, saka Ošī kungs. Paldies.